Good morning, colleague. Labrīt, kolēģi. Priecājos jūs visus redzēt šeit ļoti svarīgajā uzklausīšanā par vienošanos un sadarbību ar trešām valstīm par migrācijas pārvaldību un atpakaļ nosūtīšanu. Šī ir uzklausīšana, ko mēs organizējam kopā ar DEVE komiteju. DEVE komitejas locekļi mm, bija, viens otrs bija arī Kodivuārā, delegācijā, izpratīgi tur ir šobrīd, un tāpēc viņi nevar būt šeit, un tāpēc varbūt nav tik daudz deputātu, kā varētu domāt. Šī sanāksme tiek arī translēta tieši saistē, tiks arī ierakstīta, un attiecīgie dokumenti būs pieejami Eiropas parlamenta mājaslapā. To vienkārši saku to kolēģu labā, kuri parasti neapmeklē lībes sanāksmes un varbūt to nezina. Tātad šīs uzklausīšanas mērķis ir runāt par svarīgākajiem elementiem ES ārējā darbībā ar trešām valstīm attiecībā uz migrācijas pārvaldību, tā lai nodrošinātu Eiropas parlamentu ar viedokļiem no visām iesaistītajām pusēm, respektīvi Eiropas komisijas, ārējā darbības dienesta, ES aģentūrām, NVO, akadēmiķiem un ANO aģentūrām. Gribu teikt lielu paldies jau iepriekš visiem runātājiem, kas uzstāsies šīs uzklausīšanas laikā. Lūdzu, atcerieties, ka tulkojums šodien pieejams visās ES valodās, izņemot dāņu, maltiešu, horvātu un gēlu valodu. Izteikšos savos ievadvārdos pavisam īsi, tā lai mums ir vairāk laika uzklausīt viesus. Uzklausīšana tiks strukturēta trijos paneļos. Pirmajā panelī runāsim par sadarbību ar trešām valstīm un par nepieciešamo demokrātisko pārskatu, it īpaši attiecībā uz partnerības ietvariem. Otrajā panelī pievērsīsim mobilitītes partnerībām, jeb MP, kā instrumentam dialogam un sadarbībai ar partnervalstīm. Un trešajā panelī runāsim par ES atpakaļnosūtīšanas politiku. Ārējā ES migrācijas politikas dimensija pievēršas sadarbībai ar trešām valstīm, cenšoties risināt cēloņus uh, bēgļu plūsmām un risinot šo nelegālo plūsmu jautājumu uz Eiropu. Partnerības un sadarbība trešām valstīm, izcelsmes valstīm, tranzītu un mērķu valstīm ir viens no galvenajiem komponentiem ārējā darbībā es migrācijas politikas ietvaros, kā mēs labi zinām. Un tātad sāksim tagad pirmo paneli, kas veltīts migrācijas partnerības ietvaram sadarbības stiprināšana. Priecājos, ka var jūs iepazīstināt ar pirmo runātāju, tas ir Leonello Gabrīčī, departamenta vadītājs no migrācijas un cilvēku drošības dienesta Eiropas ārējā darbības dienestā. Gabrīčī kungs, došu jums vārdu uz desmit minūtēm. Lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, paldies priekšādātāji. Desmit minūtes, nu, centīšos iekļauties tajās, bet man ir daudz sakāmā. Un visdrīzāk to visu teikšu pat, nu, tādā kā karikatūra stilā, īsu uzskatu, tādā mūsinošā stilā. Un tāpēc nākšu klajā ar secinājumu vēl pirms esmu izteicis savu prezentāciju, lai jūs zinat, pie kāda secinājuma grasos nonākt. Un tas, ko vēlos teikt, ir pavisam vienkārši vēsts. Nevaram nekā vērst, ap, pārvaldīt migrāciju uh, kustību, cilvēku kustību šurpu turpu, tie bēgļi vai ne, ja nav ticamas ES ārpolitikas. Nevaram risināt migrācijas jautājumus. Vien tas ir jādara kopā ar trešām valstīm, vienalga, vai tās ir izcelsmes vai tranzīta valstis un tās mūs nopietni uztvers tikai tad, ja mēs pavisam izteiksim nopietnus piedāvājumus. Ja mēs dialogā runāsim tikai par bēgļu nosūtīšanu atpakaļ, un tad pavisam nedaudz sadarbojoties te tur, te šur, tad tādā gadījumā mēs nepanāksim neko. Ir vajadzīgi tiešām partneri, kas saprot to, ka neskatoties uz eh, migrāciju un visu pārējo, viņiem tomēr ir liels uzdevums priekšā, respektīvi viņiem jārod pašiem savs sociālās ekonomikas un attīstības modelis, kas būtu dzīvotspējīgs šai izaicinājumiem pilnajā globalizētajā pasaulē. Un tad, ja jūs būsiet partneri ar šādiem cilvēkiem, tad būs iespējams pārvaldīt arī migrāciju. Lūk. Tad, nu, pavisam tālāk īsi mēģināšu paskaidrot, kāpēc un kā esmu nonācis pie šādas vēstas, ko vēlos jums dot. Ļaujiet man pavisam strauji paskatīties uz vēsturiski chronoloģisko kontekstu nu, divi vilcieni, kuros ES nav izdevies paspēt iekāpt, izveidojot, veidojot šādu ticamu politiku migrācijas, jo man šobrīd mūsu priekšā ir trešais vilciens, cerams, ka šo mēs nenokavēsim. Gribētu jums atgādināt par, 9, par, par 11. septembri. Tūlīt pēc 9. Eh, septembra, 11. septembra sākās viss šis um, krusta gājiens tuvajos austrumos pret džihādistiem. Un zināmā brīdī es dalību valstis arī krita kārdinājumā, gandrīz krita kārdinājumā pievē, pievē, pievienoties šim uh, krusta gājienam un tā vietā izveidojušos labano kaimiņattiecību politiku. Ja skatāmies uz to laikā no 2003. līdz 2004. gadam, tad jāsaka, tā nāca tā pašā laikā, kad piedzīvojām slaveno uh, Marakas un Spānijas bēgļu krīzi iestādes toreiz ierosināja, ka dalību valstīm vajadzētu izmantot kaimiņu attiecību politiku pamatojoties uz reālu partnerību un apusēju pozitīvu darbu kārtību, lai izpētītu šo kopienas politiku ārējo darbību visās jomās. Nu, vai tas būtu transports, vai pētniecība, lauksaimniecība, nu, jebkas, kas jums vispār varētu ienākt prātā. Tā, lai šī ārējā kopienas politikas dimensija, tad ļautu Eiropas politikas pakotni pretstatīt visiem šiem lūguma prasībām no trešām valstīm, un tad šai darba kārtībā būtu iestrādāta arī dzen sadaļa par kopēju migrācijas pārvaldību un jautājumiem, kas saistīti ar to. Nu, mums toreiz tas neizdevās. Nu, vai man tagad, nu, jāiedzinās detaļās, bet mums tas neizdevās, kaimiņa attiecība politika um, tam nepievērsās, jo, lai tā būtu funkcionējoša, mums būtu vajadzējis uh, nu, tomēr ļautu piedalīties tajā arī kaimiņiem, kaimiņu valstīm ar, un piedāvājot reālu atbalstu no visām dalību valstīm, pavisam praktiski. Toreiz novērojām, ka atsevišķās valstīs, nu, piemēram, Tuni Tunisijā ar Benālī toreiz, kas, protams, nebija īsti tas partners, ar ko mēs gribētu šo spēli spēlēt, um, bija, nu, lūk, šādas valstis, un no mūsu puses savukārt bija pārdomas par prioritātēm, ar kurām tad veidot mm, kaimiņu valstīm šīs privileģētās attiecības un tam līdzīgi. Tad, tad teorētiski mums bija tāda Eiropas nostāja, bet vienlaikus bija arī tāda kopēja izpratne no dalību valstīm, ka divpusējas privileģētas attiecības ar šīm vienotu trešo valsti būtu tas labākais. Uh, risinājumus. Un šī iemesla dēļ šī situācija nenostrādāja. Otrs vilciens, ko nokavējām, bija tūlīt pēc arābu pavasara. Banālī vairs tur nebija, un ko mēs darījām Eiropas līmenī, mēs paskatījāmies uz visām šīm valstīm, um, pie, piemērojam principu vairāk, kad sniedzam vairāk, ja tiek darīts vairāk. Bet, nu, jāsaka, tas bija tādā muļķīgā veidā darīts. Vai tiešām mēs varam doties uz Tunisiju un teikt, nu, lūk, jo demokrātiskāk jūs kļūsiet saskaņā ar mūsu standartiem, jo vairāk mēs jums maz drusciņu kaut ko sadarbības eh, palīdzību piešķirsim. Tā tas nenostrādā. Tā tas nevēja nostrādāt, nu arī nenostrādāja. Nu, lūk, un tad mums radās, nu, šo principu vērst otrādi, darīt, rīkoties ar to inteliģentā veidā. Prātīgāk būtu bijis teikt, ka, lūk, jo vairāk jūs pieņemsiet tādus lēmumus, kas sasaista jūsu sociāla-ekonomikas modeli attīstības jomā ar Eiropu, ar tās iekšējo tirgu un vis, visam šim pārējiem nēcam, jo vairāk mēs eh, ļu, lūgsim jūs piedalīties mūsu kopējā darbībā, tiesiskuma kon kontekstā un tam līdzīgi. Nu, jo nevaram tikai sprediķot. Nu, lūk, tas bija tas otrais vilciens, ko noklējam. Nu, tagad, kā jau teicu, trešais vilciens. Nu, trešais vilciens ir tas, ka piedzīvam šo tā saukto migrācijas krīzi, kas pašā pamatā tomēr ir Sīrijas bēgļu krīze. Nu, šī krīze, protams, ir visos avīžu laikrakstos, un tā ir likusi dalībvalstīm arī rēģēt. Nu, ar šo slaveno Balkānu konferenci, Valetas konferenci, kur viss kaut kas jauks tika darīts un tā tālāk. Mēs kopā ar viņiem pie tā strādājam, tas, protams, ir svarīgi, bet tik un tā. Problēma joprojām ir tieši tāda pati Ja mēs šobrīd veidojam tādu partnerības ietvaru, kas ir tāda koncepcija, kur ir tiešām reāla partnerība ar apusēju pozitīvu darba kārtību, kur izmantojam kopienas politikā ārējo dimensiju, tad tas tādā gadījumā ir jāīsteno praktiski. Tātad mūsu priekšā ir šis trešais vilciens, un cerams, ka Eiropa to nenokavēs, bet tajā iekāps. Komisija un arī ārējās darbības dienas šobrīd patiešām ir uzsākuši tādu kā kopuzņēmumu, viņi ir likuši uz galda visus šos instrumentus, kas ir bijis iespējams, lai veidot šādu holistisku, visaptverošu, īpaši piemērotu pieeju katrai valstī. Tam ir vajadzīgs politiskais dialogs, tehniskais risinājums, atbalsts 360 grādu leņķī. Tieši to cenšamies arī darīt, nevis tikai izmantojam attīstību, attīstības līdzekļus, attīstības palīdzības līdzekļus, ar to nekad nepietiks, bet vēlamies likt arī šeit citu, visu citu uz galda, nu, piemēram, atvērto debesu no, no, nolīgumu, lauksaimniecības, kādu, KDP un tā tālāk, visas šīs politikas. Tas viss kopā tad tādā visaptverošajā pieejā apkopojas, un tad visbeidzot, protams, arī nesenais Eiropas strateģisko investīciju plāns kas būs ļoti nozīmīga šai kontekstā, jo tā ir tā sfera, kas varētu ļaut Eiropas eh, privātajām, privātajām valsts eh, investīcijām ieplūst šajās valstīs, jo tā vairs nebūs attīstības palīdzības nauda lai vērstos pret šīm migrācijas krīzes saknēm. Nē. Pats pamats ir tas, ka mums jāpalīdz šīm trešām valstīm, tām, kas vēlas e, kļūt par pieaugušām, nu tā teikt, valstīm šai globalizētajā pasaulē un darīt to tādā veidā, ka tas ļauj vērsties pret izaicinājumiem to starp um, suverenitātes apdraudējumiem, eh, pat apdraudējumu pret saviem iedzīvotājiem, lai viņi varētu apmierināt savu iedzīvotāju vajadzības un nevis dzīt viņus prom. Nu, šķiet, ka te arī savu uzstāšanos beigšu, šķiet, esmu runājis jau diezgan ilgi, bet ja ir jautājumi vai komentāri, es domāju, ka mēs par to varam apspriesties vēlāk. Un varam, protams, runāt arī par šo situāciju, ņemot vērā tūlīt pat gaidāmo ES Āfrikas samitu, kas, protams, šobrīd ir ārkārtīgi prioritatīvs jautājums. Lielas paldies! Tas tiešām bija ļoti lakoniski, lieliski. Es pat biju nedaudz pārsteigts, cik īsi bija jūsu uzstāšanās, bet tiešām interesanti jautājums uzklausīsim vēlāk. Lielas paldies! Nākamais runātājs ir deve komiteja uzaicināts eksperts, kas runās par attīstības palīdzības aspektiem, un tā ir Leila Bodū. Viņa ir politikas un aizstāvi un, un atbalsta dienas mm, ierēdnis no Karitas Eiropa. Lūdzu. Pirmām kārtām Vēlos pateikties jums par to, ka devāt mums iespēju likt priekšā pilsoniskās sabiedrības viedokli par šo ļoti svarīgo tēmu, un tāpēc šodien vēlos izteikt arguments par labu tam, ka mums ir vajadzīgs vairāk cilvēciskās mobilitātes pieejas šajās partnerībās. Nu, tātad pirmām kārtām pāris eh, vārdos par Karitas Europa. Mēs esam Eiropas tīkls, kurā līdzdarbojas 49 dalību organizācijas, kas aktīvi darbojas migrācijas jomā, nu, humanās palīdzības sniegšanas jomā, attīstības palīdzības jomā un tam līdzīgi. Migrācijas partnerības ietvars tika mm, uzsākts ES bēgļu krīzes kontekstā, ko faktiski varētu saukt arī par ES iekšējās politikas un solidaritātes krīzi. Šī solidaritātes krīze attiecās arī attiecībā uz trešām, uz trešām valstīm. Atgādināšu, ka 85% pasaules bēgļu atrodas attīstības valstīs. Un ja mēs raugāmies uz tādu valsti kā Jordānija, tad uh, viens no sešiem cilvēkiem šajā valstī šobrīd ir bēglis. Un šai kontekstā runājot, kur trešās valstis jau uz saviem pleciem uzņemšās tik milzīgu slogu, lai palīdzētu bēgļiem un migrantiem, Eiropas Savienībā šis bēgļu daudzums novedis pie tā, ka uh, politikas veidotāji centās pastiprināt sadarbību trešām valstīm, izcelsmes valstīm, tranzītu valstīm, lai pārvaldītu migrāciju un vienkārši pārsvarā, lai apturētu šīs migrantu plūsmas uz Eiropu. Nu, Tad, lūk, šis partnerības ietvers, kā jau tik iepriekš teikts, zināmā mērā ir tāda īpaši izstrādāta partnerība, kas attiecas uz izcelsmes tranzītu valstīm ar mērķi ilgtermiņā un īgtermiņā sasniegt zināmus mērķus migrācijas jomā. Bet praksē redzam, ka galvenais mērķis, kā jau teicu, lielākoties visiem mēs politikas veidotājiem ir palielināt atpakaļ nosūtīšanas apjomu un uh, atpakaļ uzņemšanas, noslēgt atpakaļ uzņemšanas līgumus. Sākumā Nigērija, Malija, Etiopija bija dažas valstis, sākumā nākamais slaids, ar kurām tiks slēgti nolīgumi. Šis partnerības ietvers rada vairākus problēmu jautājumus no NVO perspektīvas raugoties. Pirmām kārtām drošība un ēs iekšējā darba kārtība migrācijas jomā dominē šais partnerības eh, kontekstā. Tas nozīmē, pārsvarā pasākumu vērsti uz kontrolas pastiprināšanu, migrācijas plūsmu apturēšanu un cilvēku atpakaļ nosūtīšanas mm, plašākā mērā. Tas tāds īstermiņa, tā tāda īstermiņa perspektīva. Nu, tātad, lūk, lai varētu nomierināt cilvēks un teikt eh, plašaņas līdzakļiem, ka šīs plūsmas ir apturētas, bet tiek ignorēts fakts, ka, ja jūs cenšat apturēt cilvēku plūsmu pa zināmiem maršrutiem, tad reizēm šīs plūsmas vienkārši plūst pāri un ieplūst eh, pa, citā, pa citiem kanāliem, kas ir bīstamāki, kas iet cauri visiem šiem cilvēku tirniecības tīkliem un tam līdzīgi. Otrs fakts ir tāds, ka Āfrikas, Āfrikas valstu intereses nereti paliek stipri otrajā plānā. Uh, Tāpēc priecājos dzirdēt no iepriekšējā runātāja, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienība kaut ko būtisku var piedāvāt Āfrikas valstīm, tā lai tās gribētu sadarbie, sadarboties, jo šobrīd viņa intereses netiek ņemtas vērā. Lielākoties viņām neinteresē migrācijas plūsmu pārvaldība, jo, ja mēs tā, ņemam tādu valsti kā Senegāla, vairāk kā 30% no tās IKP nāk taisni no šīm maksājumiem, ko migranti no ārzemēm iesūta uz valsti, un tas ir ārkārtīgi daudz Tātad šāda veida valstī, lai tā būtu ietrāt sadarbībā, ir vajadzīgi arī kaut kādi legāli migrācijas ceļi, lai cilvēki varētu legāli izceļot uz ES un atgriezties, nu, piemēram, kaut kādu vīzu liberalizācijas režīmu vai atļaujas. Virkne eksperti ir uzdevuši jautājumu par to, cik lielā mērā šāda veida partnerības patiešām ir reāls partnerības starp diviem partneriem uz vienlīdzīgiem pamatiem. Nākamais slaids. Attīstības palīdzība tiek izmantot šajās partnerības kontekstā kā svira, lai censtos um, pierunāt šīs partnervalstis sadarboties ar ES migrācijas darba kārtības kontekstā. Nu, protams, tas skaidri tiek pateikts arī vairākos dokumentos. Nu, tātad tas ir tāds um, sajaukums no pozitīviem un negatīviem pamudinājumiem, lai šīs, valsts, lai šīs valstis līdzdarbotos šajos ES mm, politikas mehānismos, pārliecinoties, ka, piemēram, ir arī nodrošināts kaut kādas sankcijas. Tas, gadījumos, kad valstis nevēlas um, sadarboties. Nu, tas izriet viss no pieņēmuma, ka šāda veida attīstības palīdzība apturēs magri, migrāciju un ekonomikas iespēju pieaugums šo migrācijai pieliks punktu, bet daudz akadēmiķi saka, ka gluži pretēji. Tas ir gluži pretēji, ja cilvēki dzīvo labāk, viņiem ir labāka ekonomika, plašāka ekonomiska līdzekļu un viņu cerības uz izceļošanu eh, faktiski palielinās. Vēl viens risks. Uh, kas pastāv izmantojot attīstības palīdzību kā svīru, eh, ir tāds, ka ja ir valsts, kas varbūt nav strateģiski nozīme no ēst drošības skatu punktu raugoties. Šī valsts faktiski tad varētu palikt novārtā šādas attīstības palīdzības sadarbības ietvarā. Vēl viens eh, problemātisks elements mūsuprāt ir tas, ka cilvēktiesības šajā gadījumā netiek skaidri liktas prioritatīvā vietā šādās partnerībās. Eh, tajā brīdī, kad sarunas tiek vestas ar valstīm, kurās ir šāda diezgan slikta pieredze ar cilvēktiesībām. Pastāv arī īstrūkumi, jo nav, piemēram, tāda pamatīga uzraudzības mehānība partnerības ietvaros. Sadarbība ar Lībiju šajā gadījumā ir ļoti spilgts piemērs. Nigērijas jau, Nigēras jautājums. Nu, tiek stāst, liks priekšā kā tāds veiksmes stāsts, bet arī šajā gadījumā jāskatās nedaudz plaša, uz plašāku ainu, jo, ja paskatāmies uz ilgtermiņu pieejamu, tad ir tādi eksperti šajā reģionā, kas, nu, uzdod jautājumus par to faktu, ka fokus uz migrācijas pārvaldību Nigērā rada risku tālākai nestabilitātei un uh, trūkst reāla ekonomikas alternatīva jauniešiem kā rezultātā viņi varētu nokļūt kriminālu bandu rokās. Turklāt arvien palielinās robežu kontrole, tas savukārt rada citus ceļus pa tūkstnešiem, kas ir bīstamāki, bet pa kuru tad šie migranti dodas prom no valsts. Nu tā tad lūk, ko, noslēgumā. Viens no šiem partnerības, viena no šīm problēmas problēmām ir tāda, ka šī pieeja koncentrēts pārsvarā uz drošības un atpakaļ nosūtīšanas jautājumiem, kā rezultātā tiek eh, zaudētājas iespēja un um, skādā, apskādētās reputācija cilvēktiesību jomā, vērtību ievarošanā globālajā pasaulē. To apstiprināja arī Arī ziņojums, ko pasūtīja EFKO ģenerāldirektorāts, respektīvi, ka es mm, reputāciju kā cilvēktiesība aizstāvēja faktiski šobrīd, nu, mazi, tā teikt, mm, nobālē. Īstermiņa pieeja, kas balstās tikai uz ES drošības interesēm un mērķi apturēt migrāciju, nevis to kaut kādā veidā pārveidot, jeb um, virzīt, faktiski arī traucē šīm attiecībām ilgtermiņā ar trešām valstīm. Un tāpēc mēs uzskatām, ka ir ir vajadzīga līdzsvarotāka un visapvarēšāka pieeja šīs partnerības kontekstā, un Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jābūt gatavām, nu, šais līdzsvaru kausos likt arī kaut ko ļoti pozitīvu partneru valstīm, kas būtu saistīts, piemēram, ar drošu un legālu migrāciju, kam teorētiski vajadzētu būt normālam elementam partnerības ietvaros, bet praksē tā šāda elementa nav. Tāpēc nu, pavisam savu uzstāšanu noslēgtot, mēs nākam klajā ar rekomendācijām, sakam, ka vajadzētu veicināt ilgspējīgas attī, attī, attīstības mērķus, 10.7. šajā gadījumā par šo ilgspējīgās attīstības mērķu runājam, respektīvi, ka jānodrošina kārtīgi droša un atbildīga migrācija, tāpat arī vīzas, darba atļaujas, studentu vīzas. Tas nozīmē, ka jāaizsargā arī attīstības palīdzība, to nedrīkst mm, tikt pakļautu dažādiem nosacījumiem, nu, tieši tā, lai būtu noroksināta atbilstība 208. Lisabonas līguma pantam, kur tiek runāts par to, ka šī palīdzība domāta, lai vērstos pret nabadzību. Tāpat jāpārliecinās, ka tiek aizstāvētas cilvēktiesības attiecībās trešām valstīm. Un tiek izveidot tāds pamatīgs uzraudzības mehānisms, Un jāpārliecinās turklāt, ka sadarbība ar trešām valstīm nenozīmē to, ka ES juridiskās, juridiskās saistības un atbildība, piemēram, beigu tiesību jautājumos samazinās. Priecājos, ka Eiropas parlaments ir iesaistīts šo partnerību uzraudzībā, un es pārliecinātu, ka deputāti uzmanīgi seko līdzi šiem partnerību attiecību nolīgumiem. Un es beidzot, es domāju, ka jums kā politiķiem ir arī pienākums palielināt vispārējo apzināšanos, informāciju iedzīvotājos par to, kas ir migrācija, jo tas fakts, ka lielākā daļa politika tiek saistīta ar tādu negatīvu attieksmi pret migrāciju un, un vēršanos pret šīm migrācijas plūsmām, protams, ir saistīts tieši ar to, ka cilvēki nezina, kas šī migrācija ir. Viņi baidās no migrantiem, nezina, kāpēc viņi šeit ierodas, kāpēc viņi migrē. Un svarīgi tāpēc veidot tādu pozitīvāku kopējo atmosfēru attiecībā uz migrāciju. Paldies! Final... Jā, paldies! Violeta Moreno Laks. Mm, Karalienes Mērijas Universitātes Londonā pārstāve. Jā, paldies priekšsēdētāji ar jūsu atļauju iepazīstināšu jūs ar savu analīzi par migrācijas partnerības satvaru, par eh, tā ietekmi un eh, vēlamo iznākumu. Tātad MPF eh, atbilstoši komisijas amatpersonu sacītajam, tas ir jaunais tāds šablons, schēma, uh, Eh, ES ārējo attiecību īstenošanai, tāda kompleksa pieeja, eh, kur aktīvi piedalās EADS. Eh, e tātad šeit ir jārunā par šīs schēmas burtu, garu, praksi un nu, to līdzsvaru, kāds starp šiem visiem virzieniem ir sanācis. Saskaņā ar komisijas tekstu piedāvātais MPF paredz, uh, kā līdzīgi kā globālās pieejas gadījumā, tā tas lielākais uzsvars ir uz migrācijas plūsmu vadību, sadarbojoties ar trešajām valstīm. Ilgtermiņa mērķis, tā misija ir demokratizācija un ilgspējīga attīstība izcelsmes un tranzīta valstīs, pievēršoties pam migrācijas pamatcēloņiem un tiem galvenajiem pievēlkošajiem faktoriem. Līdzīgi globālajai pieejai Eh, ir atrunātas eh, arī, arī īstermiņa darbības cīņa ar cilvēku tirgotājiem, kontrabandistiem, atpakaļ atgriešanas sekmēšana. Tā, tā, to lūk, eh, tāds ir šis MPF burts. Ja runājam par MPF garu, tāda atšķirībā no globālās pieejas migrācijai un mobilitātei šeit pamatā ir 16. gada jūnija padomas secinājumi, kas piedāvā to pamatu, un tas Mm, gars ir, ir principā vērsts uz vienu mērķi uh, - nelegālās migrācijas novēršana, izbēgšana, kas ir sasniedzama principā uh, jeb kādiem līdzekļiem, uh, panākot neformālas iztermiņu vienošanās, kamēr nav noslēgtas oficiālas vienošanās par atpakaļ atgriešanu, piedāvājot efektīvus kādus stimulus vai izvirzot skaidrus nosacījumus. Uh, Mm, caur eh, tirzniecības politiku un attīstības atbalsta eh, politiku un šo politiku reģionālo eh, piemērošanu. Un tāpat arī ir nodomāts meklēt sinerģijas ar dalību valstu divpusējām iestrādnēm ar noteiktiem partneriem - Turcija, Lībija, atkarībā no tātad mērķa valstu. Uh, šo izcelsmes valstu vai tranzīta valstu hm, politiskās iekšējās situācijas. Ja runājam par to praksi, kas no tā viss ir sanācis praksē, tad tas prioritārais reģions šeit ir centrālā vidusjūras centrālā daļa. MPF šeit ir izvērties vairākos konkrētos pasākumos, hm, ko, kur, kur ir materializējies MPF gars konkrētos praktiskos sasniegumos. Uh, un uh, operācija Sofija ir īstenot, operācija Triton Plus, kā arī ES BAM uh, misija Lībijā. Uh, tādā veidā ceļot Lībijas spējas un kapacitāti, stāties pretī, apturēt un ierobežot uh, Mm, nelegālo migrantu plūsmu no, no, no teritorijām uz dienvidiem. Šeit ir atvēlētas ievērojams summas Lībijas krasta apsardzes apmācībai, robežas nostiprināšanai, īslaicīgās aizturēšanas centra izveidai. Tāpat arī Itālija ir saņēmusi atbalstu, politisku atbalstu, saimniecisku atbalstu. Uh, Uh, nevalstisku organizāciju rīcības kodeks uh, nesen ir pieņemts, uh, kas uzliek uz tāda strukturēta pamata nevalstisku organizāciju darbību, ir panākta vienošanās ar Serāja valdību, darījums ar, ar šo te Al-Ammu bruņoto grupējumu kas viss ļauj eh, praksē efektīvāk iztenot eh, šīs te ES apņemšanās un plānus. Ja runājam par migrantiem, tad koordinētās, eh, koordinētā darbība diemžēl ir novedusi pie, pie nevēlamām sakām, kā šajos izlaicīgās aizturēšanas centros migranti tiek paverdzināti, pret viņiem necilvēcīgi izturās. Uh, Un nākamajā slaidā ir ievietots kāds video, ko diemžēl jums nevarēšu parādīt. Aicinu jūs to noskatīties kaut kad vēlāk. Mm, tas ataino tiešo sadarbību starp Itālijas krasta apsardzi, Itālijas jūras karaspēku un Lībijas spēkiem at, kādā atpakaļsūtīšanas operācijā. Uh, uh, un šie uh, oficiāli tā dēvētās glābšanas operācijas veic Lībijas spēki ar Itālijas atbalstu. Bet, nu, Libija vēl nav pati paziņ, izziņojusi tā tad uh, glābšanas zonu savos piekrastes ūdeņos. Uh, tā nav arī tā tad praktiskā nodrošinājuma un, un praktisko iespēju. Nav nodrošinātas drošas patvēruma vietas šādos, šādiem te jūrā izglābtiem uh, migrantiem. Uh, kā to paredz cita starpā arī mm, dažādas jūras tiesību konvencijas. Un mm, šeit eh, tā tad eh, mm, darbība notiek eh, ar ES atbalstu vai atsevišķos gadījumos nosodījumu. Ir, ir tiešas saiknes nodibinātas starp Itālijas iestādēm un dienestiem un Lībijas dienestiem. Šo valstu dienesti sadarbojas tieši nepastarpināti Eh, kā rezultātā eh, daudzi migranti tika, tika pakļauti nevēlamam riskam. Eh, atbilstoši non-reformā principam Itālija darbojusies tā, tā, to, tā apgalvo un Šeit vēl ir jautājums par to, cik lielā mērā ir ievērotas starptautiskās tiesības un Strasbūras tiesas interpretācija par uh, EUHR, e, e ETCHR normu īstenošanu. Nu, kāda tad ir šī te bilance? Diezgan drūma, jāteic. E, šī te nosacītība, kas ir iebūvēta MPF sistēmā pēc dabas, pārvērš mūsu attīstības, līdzinājā attīstības politika, mūsu demokratizācijas atbalsta, pārvērš tos līdzekļos migrācijas plūsmu ierobežošanai. Uh, ārējas attiecības ir, ir kļuvušas tādas neformālākas, caur neoficiālām kaut kādām norunām, praktiskām tādām norunām. Nu, šie visi kompakti, šie kompleksi nolīgumi ir, ir, ir aizgājuši otrajā plānā. Un līdz ar to tos nav iespējams, dem, iespējams demokrātiski pāraudzīt un uzraudzīt. Un, uh, cilvēktiesība aizstāvi, Eiropas Savienības institūcijas šeit neko pat daudz nevar piebilst, tikai noplātīt rokas. Tas, ka, piemēram, mēs e pamatlīguma 216. pants ir, ir, ir tiek lai ignorēts, mm, jāatzīmē, un, kā jau teicu, trūkst efektīvas pāraudzības par to, kā tiek izlietoti līdzekļi un resursi, tādā veidā garantējot objektīvu un efektīvu turpmākā finansējuma piešķiršanu piemēram, cilvēktiesību pārkāpumu izskaušanai, lai gadījumā šeit netiešā veidā nejauši netiek principā motivēti, stimulēti jauni cilvēku kontrabandisti. Juridiskas vienošanās tiek padarītas pārtopā tādās gaistošās, nesaistošās vīzijās, kas, kas tur kaut kur fonā rēgojas. Līdz ar to šeit uh, nevar būt runa par tādu tiesisku situācijas noregulējumu. Kā rezultātā pieaug ģeometriskā progresijā cilvēktiesību pārkāpumu, ignorēšanas gadījumi un iespējas. Tā kā šeit noteikti nāktos atgriezties pie ES ārējo attiecību pamatprincipiem, pamatprincipiem, kas līdz šim ir iedvesmojuši uh, ES ārējo sadarbību atbilstoši pamatlīguma 21. pantam. Tas nozīmētu, ka mēs esam godprātīgi, atgriežamies uz cilvēktiesību un likuma varas taka, ievērojot vienlīdzības, solidaritātes principus, ES un ANO hartu principu ievērošanu un mūsu pašu pamatlīguma attiecīgo pantu ievērošanu. Uh, Paldies, ka uzklausījāt. Ja vēlaties iepazīties ar šo analīzi padziļināti, tad lūk jums divas saites, kuras ierakstot internetu pārlūkā nonāksit pie mūsu dokumentiem. Paldies! Paldies! Un bez liekas kavēšanās, ķersimies pie deputātiem. Divas, trīs minūtes jūsu rīcībā. Es zinu, ka vēlas izteikties visi, tāpēc lūdzu ievērot šo divu, maksimums trīs minūšu likumu. Sāksim ar Sofiju Intveldu. Jā, izteikšos pavisam īsi. Lielo vairumu no tā, ko vēlējos uh, sacīt, dāmas jau pateica, jūs precīzi paudāt, formulējāt to, kāda ir izveidojusies situācija, piebildīšu tikai vienu. Uh, Eh, mums visiem ir ļoti īsa atmiņa. Mm, šobrīd eh, visi domā, ka eh, gal galā tā ir iespējams vienoties ar Lībiju, apbērt viņus ar naudu, bet tas taču gal galā tika darīts. Berluskonī laikos Eiropas komisija vienkārši noskatījās un, un atbalstīja šādas džentlmeņu vienošanās. Un jautājums, ko mums nāktos uzdot pašiem sev, kā mēs šeit varam praktizēt tiesiskumu, tiesisku pāraudzību. Eh, un tieši eh, šādas tikšanās eh, mums jau ir notikušas, mēs visi sašutināmies, šausmināmies par to, kā tur viss tiek sarunāts, bet ko mēs, kā Eiropas parlaments, darām lietas labā? Vai mēs lietojam visus savus ieročus un iespējas, lai praktizētu to varu, kāda mums ir uzticēta, piemēram, budžeta kontrolas vara, un kā mēs garantē, varam garantēt to, ka dalību valstis respektē pamatlīgumu, ka tās iet uz priekšu pa tiesiskuma ceļu, ka tās uh, īsteno panāktās vienošanās, nevis cenšas tās ignorēt vai apiet ar līkumu. Tas šeit arī praksē notiek, un es nebaidos to sacīt ar lielu nožēlošanu, protams. Visi šie darījumi, visas šīs norunas tiek slēgtas kaut kur tur ārpusē. Uh, prom no, no, no tās skatuves, kuru, kuru ir norobežo līgumi, tiesiski principi. Priekšsarētāji šai ziņā vēlos vaicāt jums, ko varam lietas labā darīt mēs, kā mēs varam likt lietā savas iespējas, savu varu, savas uh, tiesības, regulēt situāciju, pāraudzīt situāciju, saukt mm, visus uh, pie atbildības un, un tiesiskuma uh, Eh, principu ievērošanas. Paldies! Paldies, eh, Spinelli kundze! Godāmie paneļa diskusija dalībnieki, es jo īpaši vēlētos pateikties Violetai Moreno Laksai un arī Karitas pārstāvim, jo viņa prezentācijas bija ļoti interesantas un informatīvas. Es vēlētos runāt par jautājumu, kas varētu būt eh, tas eh, veiksmīgākais ārējai politikai. Eh, Kapričīkungs mūs vēlējās par to stāstīt savā prezentācijā. Man šķiet, ka atgriešanas politika pēc savas būtības un arī kaimiņattiecību politika tiek pārvērstas tikai un vienīgi par atgriešanas politiku. Uh, Šķiet, eh, ka divpusējās attiecības eh, tiek aizstātas ar kopienu politiku, bet tas nenozīmē, ka šī politika būtu labākā. Kāpēc? Eh, tāpēc, ka šī politika ir kļūdaina, tā ir neokoloniālisma politika. Mūsu mērķis ir iesprostot cilvēkus tur, kur viņi atrodas, un cena, ko mēs par to maksājam, ir šo cilvēku nāve. Kapričī kungs uh, Jūs eh, jau teicāt, ka šiem iedzīvotājiem ir jākļūst pieaugušiem. Ko tad mēs eh, teiksim šiem cilvēkiem? Jūs esat bērni, tieši šī iemesla dēļ es eh, runāju šeit par neokoloniālismu pieeju. Visas šīs diskusijas um, noved pie tā, ka vajadzētu nodrošināt labāku saikni starp starptautiskajām organizācijām, starp uh, ANO starp Eiropas Savienību un tās institūcijām. Jā, jau kopš decembra mēs ievācam šo organizāciju viedokļus par vienošanos ar Lībiju, bet visi šie viedokļi tiek regulāri ignorēti. Mūsu politika īsnībā vēršas pret starptautisko organizāciju politiku. Uh, Mums eh, vajadzētu domāt par attīstības budžetu. Mēs nedrīkstam atstāt šos cilvēkus eh, Āfrikas cietumos. Itālija to ļoti labi apzinās. Šo eh, politiku Itālijā pieņēma uh, fašistiska valdība, kas absolūti ignorēja Nāciju līgas viedokli. Valēro kundze, liels paldies! Man arī ir ļoti daudz jautājumu Kaprīčī kungam, bet eh, abi eh, pārējie runātāji jau mm, uz tiem atsaucās, tāpēc es vēlētos komentēt viņu teikto. Uzskatu, ka Mūsu problēma ir tāda, ka mūsu dalībvalstis neuzņem bēgļus, tātad ne visas dalībvalstis to dara. Mēs dzirdējām, ka Jordānijā viens no pieciem iedzīvotājiem ir bēglis, un Lībijā, Libānā tas ir pat vēl vairāk, jo viņiem ir arī palestīniešu bēgļi. Eiropas Savienībā šis īpatsvars ir daudz samāks. Tieši tāda ir problēma, tātad mums ir jāizrāda solidaritāte starp dalību valstīm un arī pret cilvēkiem, kas pie mums ierodas. Jūs runājāt par visaptverošu un mītiecīgu risinājumu, taču, domājot par šiem risinājumiem realitātē, tad um, īstenībā tie absolūti atšķirs no šiem skaistiem vārdiem. Jā, komisija var skaisti runāt, bet uh, realitātē mēs uh, redzam to, ka tiek darīts viss, lai eh, šos cilvēkus izstumtu. Tagad vēlētos atgriezties pie viena no svarīgākajiem punktiem. Tātad te ir runa par legālu ceļu, kā iekļūt Eiropā. Budo kundze runāja par eh, šo legālo ceļu, un tas attiecas gan uz cilvēkiem, kas eh, bēg no kara, gan arī tiem, kas ir darba migranti. Tagad mēs runājam par zilās kārtas direktīvu, taču tā attiecas tikai uz augstu kvalificētiem darbiniekiem. Ir arī citi cilvēki, kuru darbs ir ļoti būtisks viņu izcelsmes valstīm, jo viņu nosūtītā nauda tām var palīdzēt, un šeit ir runa par nekvalificētiem darbiniekiem. Mums ir vajadzīgi legāli veidi, kā Eiropā ierasties visa veida migrantiem, un mums vajadzētu būt solidārākiem vienam pret otru. Paldies! Thank you, uh, Marija Kristīna. Paldies, uh, tagad uh, Marija Kristīna Veržijā. Liels paldies, priekšādātāji. Liels paldies arī mūsu referentiem. Tika jau runāts par ļoti daudziem jautājumiem, un es vēlētos atsaukties uz kādu punktu, kas, manuprāt, ir pilnīgi um, pareizs. Es uzskatu, ka jums ir pilnīgi taisnībā, ja mēs paskatāmies uz šiem skaitļiem, tad mums eh, vajadzētu domāt par šo visaptverošo pieju. Mums ir jādomā par to, eh, kāda ir migrācija uz Eiropu un ir jādomā par visa veida migrāciju. Mēs nedrīkstam arī aizmirst par mūsu uzklausīšanas uh, virsrakstu. Bieži vien mēs nerunājam par šo neregulāro migrāciju, bet tikai par migrāciju, un ja mēs to nenošķirsim, tad mūsu teiktais nebūs pareizs. Tātad, kāda tad ir šī migrācija? Tie runa par neregulāro migrāciju no attīstības valstīm. Tātad eh, par valstīm, kur ir ļoti maz legālu ceļu. Tas, eh, protams, neizslēdz arī regulāru migrāciju uz Eiropas Savienību, Un, lai mēs varētu nodrošināt visaptvarošu pieju, tad mums ir jāskatās uz visu to globāli. Protams, ka statistika ir ļoti slikta. 2015. gadā bija četras opcijas. Un uh, jūs jau par to runājāt. Ja mēs skatāmies, kā tas virzās uz priekšu, tad īsnībā uh, turpinās tikai represijas, tātad uh, kontrols robežām, atgriešana. Protams, es šeit visu varbūt kariķēju, bet ņemot vērā jūsu teikto, varbūt tam ir iemesls. Protams, ir zināms progress, taču līdzsvars nav panākts. Es patiešām uzskatu, ka, ja mēs nepanāksim šo līdzsvaru, mēs eh, turpināsim cilvēku kontrabandistiem um, ļaut darīt savu darbu. Es eh, lasīju vakar franču presē, ka uh, pašlaik jau uh, Eh, tiek vesti cilvēki no Turcijas uz Itāliju, un vieta maksā 6000 eiro. Tātad tas ir tiem, kuriem ir šie līdzekļi, un pārējie, kuriem nav līdzekļi, dodas no Alžīrijas uz Sardīniju. Tur ir eh, jāšķērso tūkstnesis, kas eh, kļūst arvien bīstamāk, un pavisam drīz mēs arī uh, Eh, saņemsim ziņas par to, ka Sahārā mirs vēl vairāk bēgļu nekā vidusjūrā. Kā tad mēs rēģēsim? Vai mēs eh, pārcelsimies vēl tālāk uz dienvidiem ar savu politiku? Tas noteikti nedarbosies. Man ir um, daži konkrētāki jautājumi. Uzskatu, ka mums ir jārunā par Lībiju un mūsu politiku pret Lībiju. Es biju Tunisijā ar mūsu priekšsēdētāju septembrī, un mēs redzējām, ka šī politika nedarbojas. Uh, mēs, eh, mums vajadzētu to arī skaidri pateikt, eh, ka šī politika nedarbojas. Tāpat arī es gribētu prasīt, kā padarīt eh, šo politiku pieaugušu, kā nodrošināt, lai tā kļūst par partnerības politiku un patiešām atbild uz cilvēku vajadzībām. Mums ir jāveicina tas, lai Eiropas politika atbildētu uz cilvēku jautājumiem. Mums vēl ar vienu turpinās šīs privileģētās attiecības ar diktatoriem. Vai tiešām mēs varam paciest to, kas ir noticis Gabonā? Tātad mums ir jāievieš reāla mobilitātes politika. Tā ir Eiropas Savienības atbildība. Tas mums ir jādara, gatavojot starptautisko migrācijas nolīgumu. Mums patiešām ir jādomā par mūsu mobilitātes politiku jo galu galā vien, tikai vienai trešdaļai no pasaules iedzīvotājiem ir šādas tiesības uz mobilitāti. Galu galā mums ir jāņem vērā cilvēktiesību harta, un pilnīgi visiem iedzīvotājiem pasaulē ir jādod šādas tiesības. Eiropas eh, Savienībai galu galā vajadzētu iestāties par savām vērtībām. Paldies! Elīša Laina, vai vēl kāds vēlas izteikties? Es atvainojos. Jā, saraksts patiešām nebija sagatavots līdz galam. Jā, Melan, jūs bijāt pirms Elīša Lainas. Melina Bjorka, un pēc tam Elīša Laina. Paldies! Paldies arī mūsu vies, viesiem, Atbildot eh, Moreno Laksas kundzei, es uzskatu, ka jūsu prezentācija bija ļoti skaidra un saprotama, un to mēs dzirdam arī no citiem avotiem. Šī ideja par partnerību varbūt īsti neatbilsta tam, ko mēs vēlētos redzēt, ko mēs saprotam ar vārdu partnerība. Eiropas Savienības iekšējās intereses tiek liktas eh, šīs šķietamās partnerības centrā, un šīs intereses tiek eh, virzītas uz priekšu ļoti šaurā izpratnē. Tātad eh, te ir runa par migrācijas cēloņu um, likvidēšanu. Šeit mēs esam uz tādu pavisam slidena ceļa, un ja skatos uz terminiem, kas tiek izmantoti, tad tas man ir patiešām šokējoši. Man ir šokējoši dzirdēt, ka jūs sakāt, ka Āfrikas valdībām ir jāpieaug. Manuprāt, tā jau ir neokoloniāla valoda. Mēs vienreiz jau novelkām Āfrikā robežas, vai mēs vēlreiz dosimies uz Āfriku to darīt? Es domāju, ka mums vajadzētu mazliet eh, ieskatīties mūsu pagātnē un vajadzētu strādāt patiešām pie reāls partnerības izveides. Eh, vicināt zilo karogu nav nekādas jēgas, ja tas ir ar brūniem pleķiem. Mums vajadzētu atgriezties arī pie cilvēktiesību un tiesiskumu jautājumiem mūsu attiecībās ar trešajām valstīs, valstīm, un šķiet, ka mēs pie tā vēl neesam nonākuši. Sofija Intvelda jautāja, ko mēs varam darīt, kādi ir mūsu mēri. Es domāju, ka Eiropas parlamentam ir zināms pilnvaras un mums vajadzētu arī tās izmantot. Mēs varētu arī, piemēram, apturēt finansējumu Eiropas Āfrikas trasta fondam, un mums vajadzētu īpaši papētīt eh, militarizāciju, kas arvien pieaug. Tas ir iekļauts mūsu līgumos ar trešajām valstīm. Es eh, domāju, ka mums ir konkrēta darba kārtība parlamentā, un pie tās mums arī ir jāpieturas pēc šīs dienas uzklausīšanas. Paldies tagad Elīša Laina. Paldies priekšādātāji. Lielas paldies arī par jūsu teikto. Es eh, piekrītu tam, ko um, teica Morēno Laksas kundze un Budo kundze. Labi, ka atgādinājāt, ka 86% no pārvietotajām personām pasaulē tiek uzņemtas tieši attīstības valstīs, un mums arī ir jānorāda uz Itālijas atbildību par to, kas notiek. Eiropas padome nosūtīja um, informāciju valstīm par pieņemto lēmumu. Uh, pieci migranti ir gājuši bojā. Uh, Lībijas krasta apsārdze nepieļāva uh, sīvoču darbību, tad, kad viņa mēģināja veikt uh, glābšanas operāciju. Vakar arī citi kuģi mēģināja iejaukties, lai glābtu cilvēkus jūrā, taču bija vajadzīgas četras stundas līdz eh, Lībijas krasta apsārdze sāk kaut ko darīt. Ja runa par migrācijas un partnerības ietvaru, tad, eh, ņemot vērā jūsu teikto, eh, parlaments tiek absolūti pabīdīts malā šajā pieejā. Mēs redzam, ka padomas un komisijas politika mm, ir vērsta uz eksternalizāciju, to mēs redzam mūsu eh, vienošanās ar Lībiju, tāpat arī mūsu partnerības nolīgumā ar Āfrikas valstīm. Un mēs redzam, ka uh, parādās arī uh, šie, šīs neatbilstības pārbaudes, un uh, tām noteikti nevajadzētu notikt, kaut arī komisija to iesaka. Uh, Es vadu darba grupu attīstības komitejā, un mēs esam vairāk kārt pauduši mūsu bažas, jo īpaši par diviem aspektiem. Tātad eh, robežu pārvaldības kondicionalitāte ir neakceptējama un bīstama, un tā runā pretī 2008. pāntam līgumā, kur ir skaidri pateikts, ka attīstības sadarbības eh, galvenais mērķis ir nabadzības izskaušana, taču Ja mēs runājam par Nigēru un Lībiju, tad ir skaidrs, ka mūsu iejaukšanās nekādā veidā nepalīdz izskaust nabadzību, tad drīzāk ir runa par robežu pārvaldību un kapacitātes veidošanu. Tātad mēs redzam, ka attīstības nauda tiek novirzīta robežu kontrolē, un tā nav pareizā pieeja. Mēs nedrīkstam tā rīkoties. Otrais punkts Ar eh, šo pieju mēs arī riskējam slikti ietekmēt mūsu attiecības ar afrikāņu partneriem un liksim viņiem vērsties pie citiem sarunu biedriem. Mēs jau redzējām, kas notika Abidžanā. Mums ir jādomā arī par migrācijas ceļiem uz Eiropu, un šeit mēs aizmirstam par mazāk attīstījām valstīm. Pēdējais punkts. Šī pieeja būs ne tikai neefektīva, tā visa situācija pasliktinās mēģinot uh, apturēt šo mazāko daļu no migrācijas Āfrikā, kas īstenībā ir intrareģionāla, mēs ietekmēsim arī Āfrikas ekonomiku, kas balstās uz uh, brīvu pārvietošanos. Ilgtermiņā šī situācija degradēsies, tieši tāpēc es uzskatu, ka šādai politikai ir jāpieliek punkts nekavējoties. Birgita Sipele. Birgita Sipele. Paldies priekšādātāji. Varbūt Atšķirīgi no pārējām, ko, pārējiem kolēģiem es vēlētos pateikties visiem trīs runātājiem. Varbūt es nepiekrītu katram jūsu izteikumam vai paustajai idejai, bet es uzskatu, ka visi trīs runātāji ļoti labi izskaidroja, ka tikai mm, vēršoties uz mūsu robežu slēgšanu un tikai domājot par atgriešanas politiku, mēs neko labu nepanāksim. Uh, Galu galā pēdējos gadsimtos migrācija ir notikusi visu laiku, dažādos veidos un dažādu iemeslu dēļ, bet mēs vienkārši nevaram to apturēt. Ja mēs mēģināsim to apturēt, noslēdzot mūsu robežas vai arī mēģinot nodot šo uzdevumu citiem, tad eh, vienīgais, kas eh, notiks, mēs palielināsim cenu par migrāciju. Un šeit es nerunāju par naudu, kas tiek maksāta kontrabandistiem, es šeit runāju par daudz uh, bīstamākajiem un vārdarbīgākiem veidiem, ko pielieto kontrabandisti. Uzskatu, ka to pauda visi trīs runātāji. Varbūt tas neatiecas arī uz visām mūsu dalībvalstīm, bet ja mēs liksim uzsvaru tikai uz robežu slēgšanu un tikai uz atgriešanas politiku un izmantosim attīstības politiku kā izrīt spiedienus dalībvalstīm, tad mēs patiešām zaudēsim respektu, kāds eh, Eiropas Savienībai ir trešajās valstīs visā pasaulē. Mēs riskēsim mm, ar to, ka mēs zaudēsim ļoti spēcīgu kontinentu, kas uh, ir svarīgs šo iedzīvotāju demokrātiem un cilvēktiesībām. Ja mēs eh, uzskatīsim, ka šīs vērtības pienākas tikai eiropiešiem un citiem to nav tiesību, tad uh, mēs eh, nevarēsim virzīties uz priekšu. Šeit nav runa tikai par naudu, un šķiet, ka visi trīs runātāji arī uz to netieši norādīja. Mums ir jādomā par iespējām, kā visas šīs valstis varētu nodrošināt legālu pārvietošanos. Tātad te ir runa par vīzu režīmu atvieglošanu, par eh, darba atļaujām, un eh, tagad piemērs no valsts, kuru es ļoti labi pazīstu. Pārsteidzoši, ka šādās situācijās uh, dažiem ir jādodas uz Ķīnu, lai meklētu cilvēkus, kas gribētu strādāt Vācijā. Tā vietā, lai mēģinātu līdzīgus mm, veidus meklēt mm, Āfrikā. Mums varbūt vajadzētu izdarīt spiedienus mūsu dalību valstīm, lai tās piekristu šim viedoklim un sāktu meklēt mm, tālākos soļus. Jā, mēs nevaram visu laiku tikai teikt, ka tas ir sarežģīti. Mums ir uh, jābūt pietiekami drosmīgiem un jāpiespiež eh, citus rīkoties. Es uh, redzu, ka viss tas notiek un mēs uh, neko nedarām, neveicam šādus piemērotus soļus, lai vērstos pret šiem izaicinājumiem, un kamēr mēs to darām, tad bez jebkādiem izņēmumiem varu teikt, ka mūsu visas valdības ir vājas. Šīs valdības nespēja pateikt pilsoņiem, ka tas ir sarežģīti, tas nav vienkārši, mēs neatradīsim risinājumu pavisam drīz, bet mēs pie tā strādājam, un mums ir jāatrod šis risinājums. Mēs pašlaik veicam šādus soļus, un mēs tiksim ar to galā. Valdības to nedara. Tās mēģina šos uzdevumus nodot kādam citur, citam ārpusē. Un es domāju, ka uh, tas uh, nodara lielu kaitējumu ne tikai ārējās darbības dienestam, bet arī visām dalībvalstīm. Un tagad uh, vēl pēdējais runātājs uh, Van Bergs kundze. Vinbergs kundze. Paldies! Paldies visiem runātājiem par ļoti interesanto situācijas izklāstu. Pirmām kārtām, pirmais, kas nāk prātā, man vismaz, ir šis atpakaļ nosūtīšanas jautājums. Tas ir tik ārkārtīgi svarīgs, ir īpaši tādai valstī kā Zviedrija, kur apmēram 80 tūkstoši iedzīvotāji, kas būtu jāsūta atpakaļ. Mēs sastopamies ar milzīgām eh, problēmām eh, šai lietā. Mēs esam pret piespiedu atpakaļ nosūtīšanu, protams, bet ko tad mums darīt? ja radusies ir šāda situācija, kad cilvēkiem lūdz doties prom vienreiz, divreiz, trīsreiz. Mm, Zviedrijas tiesību aktos um, nu, tiek paredzēts, ka var cilvēki piespiest doties prom. Nu, Jā, pārliecās, ka tas darbojas arī praksē. Mums ir vajadzīgs atbilstīgs līgums ar šīm piecām valstīm par atpakaļ nosūtīšanu. Tagad domāju par to, ko jūs teicāt par šiem maksājumiem, kas tiek sūtīti no Eiropas. Jūs teicāt 30%. Es domāju, tas ir vairāk. Nu, vismaz no Zviedrijas tas ir vairāk. Es redzēju dokumentālo filmu par to, kā tas norisinās šais valstīs par naudām, um, ko viņi sūta. Viņi sūta dēlus prom uz Eiropu, lai atbalstītu ģimeni. Un, nu, protams, ka viņi to dara, jo viņi vēlas kaut kādu izkulties, un viņi redz, ka kaimiņi dara to pašu. Parasti tie ir jauni vīrieši, kas līdz ar to tad ierodas Eiropā. Viņiem varbūt ir diezgan ilgi jāgaida, kamēr viņu pieprasījums tiek izskatīts. Viņi strādā nelegāli, protams, melnajā tirgu, tikai vienkārši, lai šo naudu varētu sūtīt ģimenēm. Un tas jāskata viss no citas perspektīvas. Tika runāts tagad par eh, legāliem ceļiem. Mēs ļoti daudz runājam šeit, tagad šeit parlamentā par legālu ieceļošanu. Bet es domāju, katrai dalībvalstī tad pašai būtu jālem par to, vai tā vēlas pieņemt kaut kādas šādas kvotas, jeb nē. Bet vai jūs domājat, ka nelegālā migrācija tiks apstādināta tikai tāpēc, ka būs legālā migrācija? Nē, padomājiet, kas notiks. 6000 eiro tiks maksāts katram, kas ierodas Kiprā, Itālijā eh, ar laivu. Tas jau neap, ne, nepār, nepārtrūks tikai tāpēc, ka būs legāla migrācija. Labi, tagad dosim vārdu mūsu runātājiem un vispirms tātad Gabričīkungs. Paldies! Pirmām kārtām gribu teikt, ka es arī piekrītu pārējiem runātājiem tajā, ko viņi teica, ka vienīgā nelielā piezīmīta no manas puses ir tas, ka tas, ko viņi teica, ir mm, pareizi, bet tas viss ir jāskata perspektīvā, kopainā, jo tie faktiski visi ir tikai tādi šīs mozaīkas atsevišķi gabaliņi un nevis kopaina, un ja jūs man tagad ļausiet, tad es labprāt nu, pavisam ātri atgrieztos pie Tampers samita 99. gadā kas bija pirmais ES samits, kas tika veltīts migrācijas, tiesiskumu un iekšlietām. Tas bija tūlīt pēc Amsterdams līguma spēkā stāšanās, un toreiz tā bija pirmā reize, kad tika iecelts arī attiecīgs komisārs tieslietām un iekšlietām. Toreiz tas bija Vitorino Portu no Portugāles. Jūs varbūt atcerieties, viņu neredz daudz jauniešu šeit, jūs neatcerēsieties droši vien, bet viņš bija runas vīrs. Man bija, ta, es biju tas, kam bija jāraksta preses relīzes, un preses relīzēs mēs likām iekšā tādas lietas kā, lūk, Eiropas kopējā patvēruma sistēma, bez kuras mums nekur nenokļūt tālāk. Tas viss jādara solidaritātes vārdā starp visām dalībvalstīm, to starp ņemot vērā visas vajadzības robežas aizsargāšanai un tā tālāk tiem, kas eh, legāli ieroc un tā tālāk, visu šos krīzes cerot, bet runa bija par solidaritāti tālāk. Vēl viens sektors, kas bija ļoti interesants, un tas bija šāds lūdzu raudzi, raugieties uz realitāti, uz reāliem skaļiem, ja jūs dodaties ielās un prasat eh, kādam tur, nu cik procentuāli ir to cilvēku, kas, piemēram, Beļģijā nelegāli dzīvo un ierodas caur Lībiju. Nu, jūsu beļģu draugs teiks, nu, 20, 30, 40 procenti, bet ziniet, kāds ir reālais procents? Nu, tīri teorētiski vidēs, jo, protams, viņi nelegāli, tāpēc jau nevar daudz zināt. Mazāk par pieciem Tas nozīmē, ka pastāv arī problēma, nu, piemēram, tieši zāvendam, jo tur cilvēki ierodas, viņi juridiski saņem vīzu un tad viņi vienkārši paliek par ilgu. Nu, mēs varam tad turpināt, tur turpināt par to visu runāt. Vēl viens elements. Tātad legālā ieceļošana. 99. gads Tamperē atkal atgādināšu. Es pats rakstīšu preses relīzi. Itālijā toreiz bija tāda visai dīvaina situācija. Bija priekšlikums no komisijas ieviest labāku un regulētāku Eiropas juridiskas iece, legāls ieceļošanas ceļu. Nu, tad, tad tas tad būtu saistīts ar piedāvājumu pieprasījumu darba tirgu Eiropā, un viens no priekšlikumiem bija censties, nu, piemēram, ļaut sezonāliem strādniekiem ierasties Eiropā legāli. Tas īpaši attiecās uz Itāliju, tie bija cilvēki, kas nāk no Leisahāras reģionu, vākt tomātus. The the will... Priekšlikums nāca no komisijas, toreiz um, komis, gan, mm, prie, komisijas priekšlikums bija prodī, viņš nebija ne pa labi, ne pa kreisi, nu tā teikt, šajā politiskajā spektrā. No 15 dalībvalstīm 13 uh, mm, nu, bija gatavas to darīt. Divas tik ne. Bet tajā brīdī, kad to grasījās īstenot praksē Itālijā, Itālijā nomaldījās valdība, pie varas bija Berlusconi, un viņš šo priekšlikumu vienkārši nogalināja. Tātad doma bija tāda, ka cilvēki no Senegālas varētu iesties, lūk, legāli divus, trīs, četrus mēnešus Itālijā dzīvot, saņemt vairāk naudu, kā viņiem ir vajadzīgs ģimenei visam pārējiem gadam, Un Itālija arī būtu ļoti laimīga, jo viņi varētu teikt, lūk, Džozef, Giovanni, nu vienalga, kā jūs tur sauc, nāciet tā kā lapakā, varēsiet mums palīdzēt. Nu, protams, atkal tāda karikatūriņa, jā, bet, nu, tā bija tā pirmā vēsta, ko gribēju jums uh, izklāstīt. Nu, jau 20 gadus es strādāju ar šo jomu un var arī jums padalīties. Uh, par to savā pieredzē, par to, cik tas ir nopietni, bet problēma jau nav tā, ka uh, nav iestāžu, kas liktu priekšā nopietnas alternatīvas un tā tālāk, bet deficīts pastāv tajā, ka dalībvalsts nevēlas uzņemties atbildību, un to jums arī vajadzētu varēt saprast, jo četri, jo, nu, ar migrāciju saistītie jautājumi, nu, var likt jums zaudēt vai vienēt vēlēšanas, tas ir, nu, tāds um, skaidrs variants, jums vajadzīgs tāds godīgs vidutājs kopā ar komisiju, lai jūs varētu strādāt pie šiem priekšlikumiem, nebaidoties no šāda veida rezultāta. Nu, jāpienāk, lai dalībās uzņems vairāk atbildības. Un es nezinu, kurš tas bija teica, ko mēs varam darīt kā Eiropas parlamentārieši. Nu, jūs esat Eiropas parlamentārieši jau pēc definīcijas, bet jūs vienlaikus esat arī savu valstu valsts piedarīgie, tāpēc jūs varat runāt ar savām partijām savās valstīs, lai viņi izdara spiedienu nacionālā mērogā uz saviem parlamentiem, lai jūsu valdības tajā brīdī, kad tās ierodas uz Briselē, uh, tie pauž atbalstu tai gadījumā, kad iestādes atkal liek eh, uz galda kaut kādu inteliģentu, saprātīgu priekšlikumu. Otram kārtam, kad es runāju par 360 grādu leņķi un par visaptvarošu pieeju, mm, man te tik izteikti par kritika, mm, bet es jau teicu, ka acīm redzam mums šobrīd pievēršamies tikai migrācijai atpakaļ no šai migrācijai atpakaļ no šotīšanai. No Bet kā vispirmām kārtām vispār sāku savu uzstāšanos, man vēsts ir tāds, ka nevar atrisināt migrācijas jautājumus, mobilitāti, cilvēku pārvietošanos, ja nav nopietnas Eiropas ārpolitikas, kas ietu tālāk par migrāciju. Es piekrītu jums tajā, ka jūs sakāt, lūk, uh, Eiropas šai dokumentā ir frāze, ka, lūk, jā, pārsvarā tas saistīts ar atpakaļ nosūtīšanu. Jā, šīs mm, frāzes tur ievieto iekšlietu ministri, bet ja mēs skatām šo dokumentu kopumā, tad citur savukārt, nu, kāds cits atkal, nu, pasvarāties mēs, e, nu, ja tā ir Mogherīnī nostāja, mēs sakam, jā, tas viss jā, bet tad, ja jūs esat kā dalībās un jūs vēlaties nosūtīt šo cilvēku atpakaļ, bet tam visam līdzi jānāk apusējai politiskajai darba kārtībai. Un tad, tad, lūk, tas, ko es saku ir tas, ka tad, kad jūs raugāties uz iestādēm, uz šiem priekšlikumiem, jums jāskatās ir ar nu, tādu lupu, kas ļauj jums saredzēt, par ko vienojas dalība valsts. Un jums jāredz, cik lielā mērā te nāk kaut kādi iestāžu priekšlikumi, tātad kur ir šis līdzsvars. Un tāpēc, kas, un šie priekšlikumi savukārt ir jāatbalsta, jābagātina. Tā nevis tikai jākritizē. Kritizēt ir labi, jā, piekrīt jums bet vienlaikus mums taču ir jārod arī veids, kā virzīties uz priekšu. Un tā tad. Un tāpēc šai savu otrajā uzstāšanas reizēm par to, ka migrācija jāiekļauj kopējā ārpolitikā ar jūsu atļauju, nu te jums pastāstīšu par konkrētu piemēru kad es, nu, lūk, teicu, ka mēs pēc 11. Eh, septembra nokavējam vienu vilcienu. Bija 2000, 2000, 2006. gads, patēras krīze starp Maroku un Spāniju. Jūs atceries, droši vien to šo krīzi tā bija tāda pat kā šobrīd, tikai nedaudz mazāk cilvēku tur mira, piekļūstot Spānijas krastiem, un Spānija tobrīd nespēja divpusējās attiecībās ar Maroku šo problēmu atrisināt. Spānija lūdz pārējās dalībvalstis eh, vērsties pēc iestādēm, dot viņām mandātu, lai veiktu sarunas par atpakaļ nosūtīšanas līgumu ar Maroku. Un tā bija šī slavena galvenā pieeja, ka tika runāts tikai par migrāciju, tikai par robežām un drošību. Un mēs uzsākām sarunas ar Maroku, mēs devāmies ar viņiem tikties, un pirmais, ko Maroka teica, tā nav mūsu problēma, tā ir jūsu problēma. Un jebkurā gadījumā, nu, šie cilvēki sūta mums naudu atpakaļ no Eiropas, un mums ir ar līdz ar to vairāk līdzekļu nekā tā, tie līdzekļi, ko piedāvājat mums palīdzības, attīstības palīdzībā. Bet viņi teica, lūk, bet ja jūs vēlaties, lai, ka mums ir partnerība, ja vēlaties, nu, ar mums, nu, taisīt biznesu, nu, tad mēģinām. Viņi ierosināja pirmām kārtām. Neliekat šī saruna savīšu pirmajās lapās, līdz ar to mēs tīri iekšē nonākam tad delikātā situācijā un tam līdzīgi. Nākamais, ko viņi teica, un neatkarīgi no Eiropas Neatkarīgi no migrācijas mēs Marokā, mm, nu, esam ar zināmām vajadzībām, un mum, viņiem toreiz vajadzēja pātrināt reformas. Mm, attiecībā, piemēram, uz sieviešu statusu, izglītības sektora reformu, mm, turisma, transporta sektora reformu, enerģijas sektora reformu, visas vis šīs jomas. Trīs, sarun, trīs gadus vedām sarunas ar Maroku par visiem šiem uh, um, jautājumiem skatījāmies 360 grādu leņķi uz to, ko Māroka pati saskatīja kā savu attīstības modeli, kāda bija šī saikne. Un domājam par to, ko Eiropas Savienība var piedāvāt, lai mē, kā pievienoto mērķi, vērtību, nevis divpusējās attiecībās ar dalībvalstīm. Mēs izstrādājam pakotni pakotnē bija atvērto debešu nolīgums. Tas nozīmē, ka Rainers, German Wings, visas šīs zemcenu avio sabiedrības varēja lidot uz Māraku, līdz ar to palielinot investīcijas turismā, turismā sektoru kā tādu veicinot. Bet šai pakotnē iekļāvām arī zivsaimniecības nolīgumu, lauksaimniecības nolīgumu, virkni citu lietu. Uh, kas bija daļa no ārējās dimensijas kopienas politikā. Atvērtās debesis ir kopienas politika, ir tiek slēgts nolīgums ar trešo valsti, tā kļūst par šīs politikas ārējo dimensiju. Nu, lūk. Un tas viss maksā ļoti, tas ir daudz na naudas vērts, tas ir svarīgi biznesam, tas ir abpusēji iegūstošu pušu veidotājs. un neviena atsevišķa dalībvalsts neko tādu nevar trešai valstī piedāvāt, jo tas ir Eiropas mērogs. Nu, tas ir visas šīs mm, kvotas un tā tālāk eksportam, piemēram. Nu, katrā ziņā īsumā runājot, bija ļoti ilgi vajadzīgs, lai mēs izstrādātu šādu kopēju, komprehensīvu Eiropas pieeju, bet tas nebija tikai par migrāciju. Tas sākās viss no vienas dalībvalsts prasības, lai es noslēdzu atpakaļ uzņemšanas līgumu šīs konkrētās krīzes risināšanai. Bet mēs šo iespēju pārveidojam, šo mandātu no 28 dalībvalstīm iestāžu līmenī pārveidojam, um, izmantojam to kā aizbildinājumu, lai veidotu reālu partnerību, kas ir daļa no ārpolitikas. Tā ir šī kopienas politikas ārējās dimensijas izmantošana. Un tā bija pirmā reize, kad mums radās šāda iespēja ierosināt dalību valstīm de facto veidot tādu ārpolitiku, kas ietu Eiropas līmenī. Kas notika? Detaļās nedzināšos. Citādi man rīt atlaidīs. Bet de facto notika tā, ka marokāņi un spāņi noslēdz divpusēju līgumu paši savā starpā. Pārsvarā Maroka teica, Mēs visu šeit satīrīsim, jums vairs nebūs šī tā problēma, bet jūs atbloķējiet, atbloķējiet šo pakotni, kas Briselē šobrīd tiek apspriest un kas ir nobloķēta par šīm atvērtajām debesīm un tā tālāk. Viņi vēlējās īpaši atbloķēt šo dzīvesemniecības nolīgumu, nu saprotam jums dēļ, īpaši Spānijas kuģu zveju pie Marokas krastiem. Tas nozīmē pēc tam, uh, kad mēs piešķirām šo zivsaimniecības nolikumu pēc trim minūtēm, Rainers, Džerman Vings un visi citi ieradās pie manis birju un teica, hē, mēs jau neesam muļķīgāki par Spānijas zvejniekiem, mēs arī vēlamies šo brīvo debešu nolīgumu. Un tad nākamo, nākamo, nākamo, viens pēc otra. Un tad šī ārējā kopienas politikas uh, dimensija būtiski tika kanibalizēta. Visa šī pievienotā vērtība. Ne jau tāpēc, ka Zapatero bija kaut kāds um, švabraks tur, nē, viņš pats izjūt kaut kādu savu iekšēju spiedienu nenoliedzami, viņš gribēja ātri to visu atrasināt, to viņš arī izdarīja. Un tagad es jums, lūk, vaicāju, ko pārējās 27 dalība valstis tad? Vai tās nebija beigās atbildīgas tomēr par to? Un ja šodien pirms 15 gadiem būtu bijis noslēgts Eiropas atpakaļuzņemšanas līgums ar Maroku apmaiņā pret šādu partnerību, kas būtu sasaistīta ar sociālu ekonomikas modeli Marokā, sasaistīto ar ES iekšējo tirgu, vai tad nebūtu bijis labāk, ja tas būtu toreiz jau noticis? Un atbildi ir, nu, visdrīzāk jā. Un tāpēc es savu stāšanas laikā jau teicu, ka šī ir trešā reize, kad atkal mūsu priekšā ir vilciens, kurā mums vajadzētu iekāpt, kurš mums jāķers, jāmēģina noķert un nevis jāpārvērš tas viss par farsu, jo nevienā atsevišķa dalībvalsts to nevar izdarīt atsevišķi. Un nav arī neviena partnervalsts, kas būtu runāt tikai par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu vai tikai par legālo migrāciju. Viņi vēlas visi šo pakotni. Nu, lūk, Lielas paldies, priekšsēdētājs runātāja pārtauc, nākamais runātājs lūdzu. Yeah, nothing. Jā, paldies. Nu, ko gan lai te piebilst? Atgriezīšos pie jautājuma par atpakaļ atgriešanu kā eh, nu pat izskanēja pat, ja mēs vēlamies atgriezt eh, atpakaļ vairāk cilvēku, es jau nesaku, ka tam nav jānotiek, tam atsevišķos gadījumos ir jānotiek, bet ja vēlaties, lai tas notiktu, tad tas nav panākams caur tādiem īstermiņā eh, naiviem, naivām norunām ar trešajām valstīm. Ir jābūt pamatīgām oficiālām eh, vienošanām, kas atrunā jautājumus plašākā kontekstā, mm, migrācijas kontekstā, pat tad, ja politiskā konjunktūra ir tāda, ka valdība vēlas demonstrēt saviem pilsoņiem, ka lūk aktīvi atpakaļ atgriežam migrantus. Uh, Eh, tas ir mm, tikai īstermiņa solis, pat pāris eh, miljonu tāda augstsirdīga atvēlēšana, demonstratīva atvēlēšana um, arī ir īstermiņa solis. Ja runājam par nelegālo migrāciju, tad šeit valda liela liekolība daudzās valstīs, tāda divkosība Eiropas eh, dienvidu valstīs ir tīpaši tautsēmniecība ir atkarīga no lētā darba spēka, kas bieži tiek eksploatēts. Uh, Mm, un ar to, par to arī ir jārunā. Tātad, ja vēlaties apkarot nelegālo migrāciju, nu tad jums ir jāuzrunā savi, savi uzņēmēji, kas palēto nodarbina šos afrikāņus. Un visbeidzot piekrītu mm, tam, ka viedokļi dalībvalstīs ir polarizēti, ir komisijas priekšlikums, ir ārējās darbības dienests, tie tiek krāsoti dažādās krāsās dalībvalstīs, dažādā gaismā. Uh, izrādīti, norādot uz dažādiem aspektiem, dažādiem rak rakursiem, un mm, tam noteikti ir jāmainās šā, šādai tendenciozai situācijas interpretācijai. Eiropas institūcijas nodarbojas ar to, kas, kas tām ir uzticēts, kas ir to pienākums, un šeit nedrīkstētu kaut kā tendenciozi to, to pasniegt. Paldies! Jā, un arī es pāris komentārus paudīšu, jo jānoslēdz šī saruna. Viens no jautājumiem bija, kas ir veiksmīgas ārēju attiecību politikas panākuma atslēga, ķīla, nu, ne, nevēlamas migrācijas plūsmas ierobežošana nedrīkst būt un kļūt par vienīgo un galveno mērauklu pamatlīgumos par to nekas nav sacīts. Ir, tur ir 2. un 21. pants, kas uh, runā par kvalitāti migrācijā, uh, efektīvu, organizētu, labi strukturētu migrāciju, kas norit atbilstoši mūsu pamatprincipiem. Rēģējot uz EADS uh, pārstāvju Fabricijas acīto, varu teikt, ka izprotu jūsu situāciju arī to, ka mērķi un, un ārējo darbību šie attiecību tādi motīvi un vadmotīvi nāk no dalību valstīm. Dalību valstis ir tās, kas pasūta mūziku, bet mums būtu jāpieliek punkts tai domāšanai, ka būtībā jau tās pašas starpvalstu attiecības te vien ir. Šā, šai iedomai ir jāpieliek punkts, uh, tā šobrīd īstenojas šajos divpusējās norunās migrācijas lietās. Āfrikas valstu pilsoņi nav maiņas monētas, nav tādi bandinieki šajā valstu saspēlē. Viņi ir subjekti, nevis objekti, viņiem ir tiesības. Un um, saistībā ar non-refulmo principu uh, Eh, šeit eh, var runāt par eh, reālām tiesībām bēgt no vajāšanām, bēgt no tiesību pārkāpumiem, tiesības uz patvērumu, tiesības uz mm, tātad cilvēka cienīgu apiešanos MPF un citos dokumentos tas nav atrunāts. Un es tā saprotu, ka EADS eh, pats par sevi nevar panākt šādu, šādu revolucionāru izrāvienu. Un, ja runājam par to, ko Eiropas parlaments šeit var un spēj da darīt eh, lietas labā, nu, piemēram, eh, finansējuma kontrole, ciešākā sekošana dalību valstu vārdu un darbu saskaņai, lielāks atbalsts daudzajādā ziņā tādām aģentūram kā Frontex, piemēram, uh, Uh, savu likumdevēja vāru, uh, varas īstenošana, lai atjaunotu procesu norisi uz tiesiskuma pamata, nevis uz uh, tādu divpusēju neoficiālu vienošanos pamata, aktīvāk izstrādātu jaunus mm, robežu politikas instrumentus, to starp vīzu jautājumā, un es noteikti aicinātu parlamenta locekļus uzņemties to šefību, kas jums ir, ir, ir e, izmānīta no rokām, ko, ko vēl pirms brīža daudzi nevēlējās uzņemties. Uh, bijām iegājuši tādā tā kā krīzes režīmā un, un, un, un, un, un ārkārtas režīmā, un tagad uh, inerces pēc uh, turpinām šo, šo ierasto attieksmi. Uh, Eh, tāpat arī nāktos saukt vārdā un kārt pie lielā zvāna tos, kas klāji ignorē un pārkāp šos eh, pārkāpumus, eh, kā tajā video fragmentā, ko aicinu jūs noskatīties. Tāpat arī aicinu apmeklēt ne tikai mūsu dienvidu reģiona dalībvalstis vai Āfrikas ziemeļu piekrastes valstis, bet arī pakuģot pa vidusjūru, redzēt situāciju savām acīm. Uh, un šī gada novembra sākumā, piemēram, tika mm, iesniegtā prasība tiesā pret Itāliju pār Āfrikas trasta fonda līdzekļu nepamatotu izlietojumu, un tas varētu būt ļoti tāds simbolisks un, un nozīmīgs solis. Tāpat arī izveidot tādus apolitiskus augstākā līmeņa visu politisko spēku atbalstītus eh, pāraudzības eh, orgānus, struktūras, kas, kas vērtētu noteiktus procesus. Un mm, nesen eh, parlaments uzdeva komisijai kādu jautājumu par to, kā tad ir ar šo sadarbību starp Lībiju, Itāliju un Eiropas Savienības dienestiem un Eiropas komisija. Tik vien kā atbildēja, ka tie 46 miljoni, kas ir atvēlēti Lībijai, uh, ka par to pāraudzību atbild Itālijas iekšlietu ministrija. Un jūs nojaušat, saprotat, ka tā to nedrīkst atstāt, ka te nav nesmakas no objektivitātes uh, un tiesiskuma ES līdzekļu izlietojumā, un jums, kā Eiropas parlamenta locekļiem, nenāktos vienkārši noplātīt rokas un, un, un ļaut tam visam ritēt savu gaitu. Un visbeidzot, kā legālā ceļā mazināt nelegālos migrācijas intensitāti. Nu, šeit vietā ir Zviedru kolēģis sacītais pirms brīža, un viņa norādīja, ka uzņemšanas politika nav un nedrīkst būt un arī nav tīri dalībvalstīm lemjams jautājums, ka te ir aktuālas starptautiskas saistības, uh, Eh, tostarp eh, nodrošinot migrantu tiesības ierasties un, un aizbraukt, eh, non-reformo princips, un Eiropas Savienībai tās dalība valstīm ir jāievēro uzņemtās saistības, mūsu pienākumu atbilstoši tiesību aktiem, starptautiskiem tiesību aktiem, lai tas, ko dara Eiropas Savienības līmenis un dalību valstu līmenis, garantētu šīs tiesības kas nozīmētu eh, būtisku radikālu eh, virziena maiņu MPF īstenošanā un līdzinājā attiecību veidošanas eh, dinamikā. Paldies! Paldies, esam krietni pārsnieguši mums atvēlēto laiku. EADS pārstāvis e, vēl vēlas e, e, ko sacīt par, par to tādu liekulīgi tēvišķo attieksmi pret Āfrikas valstīm. Daži man te pārmeta neokoloniālismu. Redziet, vēlēt augstāko amatpersonu sanāksmē mūsu, mūsu vēstnieki tikās ar, ar, ar Āfrikas valstu vēstniekiem un vienas ietekmīgas Āfrikas valstu uh, Āfrikas um, valsts vēstnieks teica saviem kontinenta kolēģiem, mums pašiem ir jāizdomā, ko mēs gribam, kāds ir mūsu mērķis. Lūk, šis te intelektuālais process um, vēl tikai notiek, zobrati vēl griežas, uh, uh, un, un šis vēstnieks uh, to arī skaidri un gaiši pateica. Mums pašiem, proti Āfrikas valstīm, ir jāizlemj un jāpieņem lēmums, ka vēlamies eh, būt pieauguši un tā kā lūk. Jā, tik tiešām, eh, atcer, lai atceramies Tamperes eh, padomi un, un Vitarino, kā, kā, kā tā brīža iekšlieties lietu komisārs, šķiet bija, bija izcils savā, savā amatā. Un, uh, Nu, šeit eh, pārmetumi neokoloniālismā nav īsti vietā. Bet, nu, sacījām to, kas mums ir uz sirds. Eh, mm, eh, izskanēja jautājumi, izskanēja atbildes, it īpaši par to, ko parlaments ir tiesīgs un spēj darīt lietas labā, un Sofija to labi zina, un mēs visi to zinām, ka mums ir cita starpā pāraudzības tiesības un arī, arī pienākums, un mēs nedrīkstam uh, Uh, pieļaut, ka mūs tā pastumi maliņā ignorē kā, kā tukšu vietu. Uh, mums ir jāturpina celt trauksme, jānorāda uz pārkāpumiem, jāturpina uzturēt cieši kontakti ar EADS, ar Eiropas komisiju, atbilstoši uh, panāktajām vienošanām. To darām Libē, piemēram, komitejā Libē. Mēs cīnāmies par mūsu prerogatīvām un, nu, darīsim to jo agresīvāk. Uh, ņemot vērā to, ka mēs tiekam pastumti malā un ignorēti. Uh, nu, vēlamies pievērsties mūsu nākamajiem viesiem. Nākamais uh, jautājums. Runāsim par mobilitātes partneru attiecībām. Un, protams, protams, liels paldies mūsu viesiem, kas, kas tātad bija panelī aizvadītajā stundā. Tātad, dāmas un kungi, man uh, ir patiesa prieks eh, pieteikt nākamo jautājumu mobilitātes eh, partnerības. Tas ir dialogu un sadarbības instruments uh, mūsu attiecībās ar partneru valstīm. Un mums pievienosies uh, viņa ekscelence Tahars Šerifs, uh, Tunisijas republikas vēstnieks uh, Briselē. Lūdzu, ieņemiet savu vietu, ekscelence. Atvainojos par to, ka šis panelis sākas ar nelielu nokavēšanos. Vārds jums, vēstnieka kungs. Tātad viņa ekscelences Tahars Šerifs, eh, Tunisijas republikas vēstnieks Briselē, kā Kristīna jau sacīja, nesen mums bija tiešām ļoti tāda atklājumiem bagāta, patiesa, eh, atklāta vizīte šajā valstī, lai saprastu, kāda tad ir problemātika eh, kādas ir jūsu šīs vēsturiskās attiecības un attiecību līkloči ar Lībiju. Uh, Eh, turpat kaimiņos, un mēs apmeklējām arī jūsu krasta apsardzes eh, centrus, eh, tikāmies mm, ar, ar, ar amatpersonām un dienestu darbiniekiem, un tas ir ļoti nozīmīgi, ka šodien esat mūsu vidū un varat mūs uzrunāt. Lūdzu, viesnieka kungs. Pateicos, esiet sveicināti! Man ir paties prieks un pagodinājums būt jūsu vidū. Un, nu, tas, tas ir mūsu, mūsu šī rīta pienākums, no šī rīta tēmas priest par uh, mobilitātes partnerību, par vīzu režīmu atvieglojumiem. Nesen tika parakstīta šī vienošanās. Uh, Šī deklarācija bija neobligāta, nesaistoša, bet nu, ir jau noticis otrais saruna rauns uz, uz šīs vienošanās pamata, un nu, ir laiks atskatīties uz, uz, uz notiekošo. Šī, šī, šis, šīs sarunas notiks rīt. Tunisijas ieskatā šī partnerība ir sociālās, kultūrālas un, un saimnieciskās attiestības tāda uh, tāda trajektorija mm, un, un iespēja tikties abiem vidusjūras krastiem. Šeit tātad sarunas uz, uz šīs vienošanās pamata notiek par atsevišķiem jautājumiem individuāli, tātad var notikt arī paralēli procesi. Viens ir, ir, ir, ir tātad mobilitāte, cilvēku mobilitāte, otrs ir tirzniecības liberalizācija. Un Nu, daži to apsmaida, jo šeit ir šis milzis Eiropas Savienība ar 500 miljoniem iedzīvotāju, bet arī Tunisija nav maza valsts, cik mēs esam 12 miljoni. Un, nu, protams, mūsu tautsaimniecībā galveno lomu spēlē nozīmīgākais īpatsvars ir lauksaimniecībai un pakalpojumu industrijai. Eh, mūsu lauksaimniecības platības caurmērā ir, ir nelielas, eh, saimniecības ir nelielas, ģimenes saimniecības, eh, un kuras ļoti smagi izjūta to, kā, kā tirgu ienāk Eiropas produkcija. Un, protams, šī, šī saspēle ar, ar Eiropu, Eiropas klientiem, partneriem ir ļoti būtiska. Tāpat arī mērogs, mērogs attīstības līmenis mums, mūsu uzņēmējiem ir, ir nepieciešama vīza, lai dotos uz Eiropu. Viņi nevar brīvi pārvietoties. Mūsu kapacitāte, mūsu, mūsu dažādi administratīva dienesti ir mazskaitlīgi, mazjaudīgi. jaudīgi Un, un nu, to pašu var sacīt par mūsu studentiem. Nesen tika pieminēta Zāventēmas lidosta. Daudz, daudz tiek atraidīti ar vīzām ieradušies derīgām vīzām ieradušies Tunisijas valsts piedarīgie, gados jauni, uh, mūsu tātad šī tā revolūcija, kas, kas notika pirms dažiem gadiem, viesa ļaudīs milzu cerības. Mūsu diplomāti augstskolas pabeigušie domāja, ka nu, būs, būs iespēja brīvāk ceļot, atrast cilvēku cienīgu darbu un tas eh, bieži, bieži eh, izgaist kā, kā, kā ilūzija, un daudzi viļās, eh, kļūst sarūktināti un, un sāk raudzīties, raudzīties pagātnē, pie, domājot, ka vai tik gadījumā nebija labāk zem, zem, zem, zem vecās varas. Mm, mūsu tautsēniecības izaugsme ir niecīga, bezdarbs joprojām ir augsts, Uh, turklāt nepiedodam augsts tas ir diplomātu, uh, augstāko izglītību ieguvušo uh, pilsoņu vidū. Un, nu, tāpēc neatriek, ne, neatliek nekas cits, kā meklēt visdažādākās iespējas, lai, lai dotos uz Eiropas Savienību. Un daudzi ir, ir, ir vīlušies, saniknoti, Mm, eh, citiem, eh, citiem eh, atkal savukārt vienīgais peļņas avots ir, ir, ir, ir, ir iesaistīties bruņotos konfliktos kā algotņiem tādā vai citādā pusē. Mūsu tautsēmniecība kā, kā, kā, kā tāds dzinējs motors ir, ir principā apstājies. Uh, Un, uh, nu, domājot par, par šīm mūsu partnerattiecībām, ar to noteikti ir jārēķinās ar cilvēku cerībām, uh, ar to, kā viņiem ir nācies vilties, kā mūsu, uh, kā, kā tieši mazais sargātās sociālās grupas bija tās, kas, kas šo revolūciju izcīnīja, ie, ie, iededzināja. Un par viņiem mums ir joprojām jādomā vispirmām kārtām. Uh, Ja runājam par eh, vīzu režīmu, tad eh, mēs no savas puses eh, centīsimies panākt, ka maksimāli plaš, plašas pilsoņu grupas kļūst par, par šī režīma subjektiem, mm, par atpakaļ atņemšanu. Tunisijas principiāla nostāja ir tā, ka atsacīsimies atpakaļ uzņemt trešo valstu valsts piedarīgos. Uh, ja to vēlējāties uh, zināt. Tas ir tas, ko uh, vēlējos jums vēstīt īsumā. Ja runājam par nelegālo migrāciju, tad kopš 11. gada mums ir bijusi ļoti sekmīga sadarbība ar, 11, ar, ar, ar Itāliju, daudz brīvprātīgu atpakaļ atgriešanās gadījumu skaits. Ar, Itālijas, ar Itāliju sadarbojoties esam varējuši piesaistīt finansējumu uh, tehnikas iegādē, nepieciešamo resursu nodrošināšanā, lai mēs varētu efektīvi cīnīties ar šo nevēlamo parādību. Bet, un esam arī tikušies ar DG Home vadību, bet tikai pirmo reizi es izdzirdēju no DG Home, ka viņi ir tagad gatavi vai apsver iespēju kaut ko finansēt un, un, un atbalstīt uh, Uh, līdz šim uh, tas ir bijis iespējams tikai pateicoties mūsu attiecībām ar Itāliju. Ar to vēlos sacīt, ka uh, Tunisija ir apņēmības pilna cīnīties ar nelegālo migrāciju, protams, un tajā pat laikā mēs ļoti vēlētos turpmāku vīza, vīzu režīmu liberalizāciju Mm, līdzinājais režīms sevi nav attaisnojis, tunisieši joprojām kuplā skaitā tīko ierasties Eiropas Savienībā, tāpēc kāpēc gan nenodrošināt viņiem legāls iespējas mērot šo ceļu. Jā, paldies! Par to jau uh, spriedām uh, pirms brīža. Uh, Mm, cita starpā pieskaroties tam, cik liela nozīme ir, ir mūsu partnervalstīm un, un vīzu režīma liberalizācijai, mobilitātes partnerībām. Un tagad pievērsīsimies Gracielai Ricai, kas ir DG Home starptautisko attiecību pārstāve. Uh. Lielas paldies! Lielas paldies arī Tunisijas um, vēstniekam šerifam par viņa ļoti labo prezentāciju. No iekšlietu ģenerāla direktorāta es vēlētos jums sniegt īs pārskatu par eh, mobilitātes partnerību. Lai nodrošinātu, ka visi pareizi saprot jēdzienus, es gribētu norādīt, ka šīs konkrētais jautājums nesaistās ar mobilitātes partnerības ietveru, kas tika prezentēts iepriekšējā paneļa laikā. Tagad es gribētu pastāstīt, ko ir sagatavojusi komisija. Esam saglab, sag, sagatavojuši globālo pieeju migrācijai un mobilitātei. Tā tika sagatavota 2005. un 2011. gadā, un Tas ir ļāvis mums izveidot eh, četrus pīlārus, kura migrācijas eh, dialogam ir jātīstās ar visām trešajām valstīm. Tātad eh, legālā migrācijas, nelegālās migrācijas novēršana un samazināšana, aizsardzības un patvēruma pasākumi un uh, ietekmes veicināšana. 2016. gadā mums bija partnerības ietvers, kas bija tāda visaptveroša ideja par to, kā um, domāt par migrācijas jautājumiem, neliekot uz to īpašu uzsvaru. Mēs vēlējāmies domāt par attīstību, par tirdzniecības jautājumiem, un šis punkts savukārt tika apskatīts iepriekšējā prezentācijā. Tagad es vēlētos paskaidrot. Tāda, ka tika pieņemta globālā pieeja migrācijā un mobilitātei, tika ieplānoti divi instrumenti. Viens mobilitātes partnerība, otrs kopējā darba kārtība migrācijai un mobilitātei. Kādas tad bija atšķirības starp šiem diviem instrumentiem? Mobiltātes partnerību paraksta komisija un dalībvalstis. Tiek uh, lēsts, ka tā ir vairāk vērsta uz atbilst, atbildību, kamēr uh, kopējā pieeja mobilitātei to parakstā komisija visu dalību valstu vārdā. Un uh, tā ir tā drīzāk koncepcija. Šāda veida partnerība ir parakstīta ar Etiopiju, Indiju un Nigēriju. Notiek arī diskusijas ar Brazīliju, taču vēl ir ilgi jāgaida līdz galīgai parakstīšanai. Likšu uzsver uz mobilitātes partnerību. Vēlētos atgriezties pie iepriekšējā slaida, lai parādītu laika grafiku. Mobilitātes partnerības sākām parakstīt 2008. gadā. Nākamgad mēs organizēsim pasākumu, kura ietveros mēs mēģināsim saprast, kas ir izdarīts. 2008. gadā parakstījām šīs partnerības ar Kabuverdi un Moldovu. Mums ir deviņas valstis, ar kurām ir parakstīta šī partnerība. 2013. gadā uzsvars galvenokārt tika likts uz austrumu daļu. Un 13. gadā mēs parakstījām šo partnerību ar Maroku un Azerbaidžānu, 2014. ar Tunisiju un Jordāniju, un pagājuši gadu ar Baltkrieviju. Tātad, kādas ir šo partnerību galvenās iezīmes? Galvenokārt te ir runa par vispārēju ietveru divpusējai sadarbībai, migrācijas un mobilitātes jautājumos. Tas eh, tiek darīts izvēloties eh, visaptverošu pieju. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs vēršamies pret migrācijas galvenajiem cēloņiem. Šie instrumenti nav tiesiski saistoši. Tie tiek uh, oficializēti ar kopīgu politisku paziņojumu, un tie tiek uh, pielāgoti katrai valstī. Piemēram, noteikti, ka Baltkrievijas partnerība atšķirsies no Tunisijas un Marokas partnerības. Šos, šīs partnerības var pielāgot, var mainīt, un mērķis ir tās iekļaut kopējā pieejā, kurai pievienojas gan komisija, gan dalībvalstis. Iepriekšējā sesijā par to tika ļoti plaši spriests tika runāts par komisijas un ārējās darbības dienesta lomu, pretnostatot to dalību valstu lomai. Tātad mēs šeit eh, domājam par visiem galvenajiem pīlāriem, tāpat arī iekļaujam principus par vīzu režīma, atvieglošanu un atpakaļ uzņemšanu. Tagad eh, varbūt eh, nākamais slaids. Vēlētos jums sniegt pārskatu par devītī, par deviņām valstīm pēc katra pīlāra. Īsti nezinu, vai jūs varat izlasīt šo grafiku, bet eh, mēs mēģinājām saprast, kas ir izdarīts visās eh, šajās deviņās valstīs kopā. Mēs gribējām saprast, kurā no šiem četriem pīlāriem darbību ir bijis visvairāk. Mūs pārsteidza šie secinājumi. Mēs domājām, ka 70% no aktivitātēm tiek veiktas neregulārās migrācijas un kontrabandas pīlārā, bet īstenībā situācija ir tāda, ka e, tās ir tikai 30% aktivitāšu no visām deviņām valstīm. interesanti, ka legālā migrācija un mobilitātes pārvaldība ieņem 25% aktivitāšu. Tam seko trešais pīlārs - attīstības ietekmes eh, izvērtēšana. Šeit ir jāatzīmē, ka aizsardzības un patvēruma pīlārs ieņem tikai 11%. Es domāju, ka tas nozīmē ļoti daudz. Šeit um, mans komentārs. Iepriekšējā sesijā diskusijās mēs dzirdējām, ka ļoti liels uzsvers tiek likts uz Eiropas trasta fondu un uz to, ka līdzekļi galvenokārt ir jāiegulda robežu pārvaldībā. Eiropas Savienības trasta fonda projekti un uh, publiskais finansējums šiem projektiem ir uh, visiem pieejams. Uh, Mēs izdarījām nelielu analīzi attiecībā uz finanšu sadalījumu, un mēs rādzam, ka galvenokārt Eiropas eh, trasta fonda līdzekļi tiek veltīti migrācijas cēloņu apkarošanai, un eh, nevienmēr šie līdzekļi tiek ieguldīti robežu jautājumu risināšanā vai eh, drošībā. Tas attiecas arī uz Lībiju, kur ir runa tikai par 42 miljonu vērtu projektu robežu pārvaldībā. Viss pārējais tiek nodrošināts aizsardzībai. Tagad nākamais slaids. Gribētu jums īsi pastāstīt par uh, aktivitātēm katrā valstī, tātad šeit nav runa par līdzekļiem. Šeit ir runa par uh, politiskajām darbībām. Un šeit tātad varat iepazīties ar pārskatu par deviņām valstīm, kas ir parakstījušas mobilitātes partnerību. Var redzēt, ka sadalījums ir atšķirīgs. Moldova un Maroka ir bijušas galvenās ieguvējas, ja runa par dažādām aktivitātēm. Vēlos norādīt, ka ar Maroku ir ļoti spēcīga divpusēja sadarbība. Mēs šeit iekļāvām finansējumu, kas attiecas uz migrāciju un kura tiek izmantota reģionāla vai divpusēja pieeja. Tagad nākamais slaids. Šeit jūs varat redzēt kā mēs esam organizējuši šīs aktivitātes pa apakškategorijām un pa um, partnerības valstīm. Šeit balstījāmies uz analīzi par mobilitātes partnerības nolīgumu. Jūs Noteikti varat iegūt arī vairāk informācijas, ja jums ir tāda vēlēšanās. Piemēram, ja runa par uh, darba migrācijas iniciatīvām, tad tās ir kopā 50, un robežu pārvaldībā tās ir um, 52. Nevēlos iedziļināties detaļās, bet vēlētos norādīt, ka ļoti interesanti ir tas, ka Mēs vēlējāmies paskatīties arī uz atgriešanas aktivitātēm, un kopā ir bijušas 504 darbības visās deviņās valstīs, un tikai 17 no šīm darbībām ir vērstas uz atpakaļ nosūtīšanu. Tāpat arī varam konstatēt, ka Tikai 5 no 9 valstīm ir iesaistītas šāda veida pasākumos. Uh, now, let me go uh, just in few words. Tagad pāris vārdu par mobilitātes partnerības īstenošanu. Pirmajā daļā mēs uh, jums uh, pastāstījām par mūsu veikto analīzi, Un e, tagad mēs esam sasnieguši nākamo posmu. Mani kolēģi noteikti varēs par to pastāstīt sīkāk, bet tātad mēs iesaistāmies dialogā ar partnerības valstīm. Vienkāršāk izsakoties, mēs netiekamies tikai augsta līmeņa sanāksmēs, bet mums ir vajadzīgas arī uh, sārunas eh, tehniskā līmenī, tā lai mēs varētu virzīties uz priekšu mūsu darbā. Tagad uh, nākamais slaids, kur es vēlos jums pastāstīt par uh, mūsu izmantotajiem uh, instrumentiem. Šeit mēs gatavojam pārskata tabulas, kurās tiek iekļaut aktuālākā informācija, un tas tiek darīts tieši saistē, balstoties uz katras valsts vajadzībām. Attiecībā uz ieguvumiem un rezultātiem varam konstatēt, ka esam palīdzējuši uzlabot likumdošanu, kas savukārt ir veicinājis mobilitāti, stiprinājis institūciju kapacitāti un veicinājis arī vīzu dialogu. Uh, Home ģenerāldirektorāts nosaka vispārējo likumdošanas ietveru. Mums ir arī daudz citi partneri, tieši tāpēc mēs uzklausām arī kolēģis no IMCDP, kas mums ļauj visu to uzsākt un virzīt uz priekšu. Tieši tāpēc varbūt vajadzētu dot vārdu Oļegām, lai viņš pastāstītu, kā tas viss izskatās realitātē. Liels paldies! Labrīt visiem! Un IMCDP vārdā es vēlētos pateikties jums par iespēju piedalīties šajā pasākumā un labprāt arī pastāstīšu par visu deviņu mobilitātes partnerību rezultātiem. Patiešām, Home ģenerāldirektorāts mūsu centram ir devis uzdevumu virzīt uz priekšu šo partnerības mobilitātes in instrumentu, tātad saīsinājums ir MPF darbojamies jau divus gadus. Mums, protams, ir jāņem vērā, ka šeit ir nelielas atšķirības ar eh, instrumentu, kas eh, tika eh, izmantots pirmajā sesijā, par kuru tika stāstīts un kur saistnēms arī ir līdzīgs. Tātad mēs um, migrācijas politikas attīstības centrs HOM ģenerāldirektorāta uzdevumā uh, darām visu, lai šīs partnerības būtu pēc uh, iespējas darboties spējīgākas. Ja runa par pašu programmu, tad es eh, vēlētos runāt par vairākām svarīgām dimensijām, kas uh, dod savu ieguldījumu visās uh, šajās mobilitātes partnerībās. Tāpat arī mēs gribētu saprast, kā MPF programma varētu veicināt dialogus, kas ir izveidot ar mobilitātes partnerībām. Uh, Pirmais aspekts, kas ir jāņem vērā, protams, ir institūcijas, un mēs arī saprotam, ka mobilitātes partnerība ir tāds komplekss process, ņemot vērā dialogus, kādi tiek vesti tā ietveros, un tāpat arī šeit ir iesaistītas dalība valstis, Eiropas Savienības aģentūras un arī partneru valstis, kas ir parakstījušas mobilitātes partnerību. Lai virzītu uz priekšu visus šos procesus, uh, ir jau, jāuzklausa visi sadarbības partneri. Tas ir jādara, lai stiprinātu partnerību un mm, šī instrumenti kļūtu arī ticamāki. Tagad par pavisam praktiskiem aspektiem. Ja mēs salīdzinām šeit austrumu partnerības valstis, tās ir piecas valstis, kas ir parakstījušas mobilitātes partnerību, tad mēs redzam, ka šajās austrumu valstīs uh, institucionālais ietvers, kas e, nodrošina mobilitātes partnerības īstenošanu, ir daudz stiprāks. Uzskatu, ka Austrum partnerības valstis ir arī ielikušas vairāk pūliņu, lai izveidotu skaidras koordinācijas struktūras, lai šīs mobilitātes partnerības ietu pareizajā virzienā un lai tās arī dotu vajadzīgo labumu. Graciela jau pieminēja, ka Eh, tiek izveidota mobilitātes partneru struktūra, kur ir ņemtas vērā šīs vietējās eh, platformas eh, pašās dalībvalstīs un arī partnervalstīs, un arī otrais līmenis, kas ir tādas poli, tāda politiskāka rakstura. Šeit notiek augsta līmeņa sanāksmes un tiek apspriesti politiski jautājumi, tiek runāts par to, kā partnerībai vajadzētu virzīties uz priekšu. Vienlaicīgi, ja runa par koordinācijas struktūru un institūcijām, tad ir jāpiemin arī tas, ka esam nonākuši pie secinājuma, ka jo labāka ir koordinācija, jo labāks būs arī dialogs un sadarbība. Šeit pie mobilitātes partnerības instrumenta jūs redzēsiet, ka esam īstenojuši visvairāk darbību tieši austrumos, un tas, protams, eh, sasaistās arī ar manis teikto, ka austrumos um, institucionālais ietvers ir daudz uh, stiprāks. Protams, kā mobilitātes partnerība ir saistīta ar dažādu interešu saskaņošanu un līdzsvarošanu, un tas nav vienkārši uzdevums. Migrācija pēc savas definīcijas ir sensitīvs jautājums, un šeit ir arī uh, papildu sensitīvi jautājumi - vīzas, atpakaļ nosūtīšana un tā tālāk. Šie visi jautājumi ir jāskata mobilitātes partnerības ietveros. Un, protams, arī iesaistītie spēlētāji ir ļoti kompleksi. Jautājums ir par to, kā mēs varētu pie viena galda sasēdināt visus šos sarunu partnerus, kuriem viedokļi bieži vien atšķiras. Uh, Tātad mums ir jāizveido kopīgi mērķi un kopīgi pieeja par to, kā īstenot uh, šo mobilitātes partnerību. Tāpat arī mums ir jā, jā, jāatrod uh, kop, kopīgas, uh, kopīgi uzdevumi. Un, protams, tas viss balstās arī uz savstarpēju uzticēšanos. Mums ir vajadzīga šī uzticēšanās jau no paša sākuma, un ir jāpanāk arī šī uzticēšanās, lai varētu īstenot mobilitātes partnerību. Vēl viens jautājums, pie kā mēs strādājam, ir kā nodrošināt līdzsverotu pieju, lai varētu īstenot uh, sadarbības instrumentus. Protams, ir jādomā arī par uh, tematu lokiem, lai mēs uh, atbildētu uz um, partnervalstu interesēm. Kāda būs mobilitātes partnerības attīstība? Ir ļoti daudz darbību, kas tiek finansētas no mobilitātes partnerības eh, um, ietvera, bet eh, jāatcerās, ka pirmās partnerības tika parakstītas pirms vairāk nekā desmit gadiem, un šeit var novērot, ka uh, mūsu fokus mainās. Gan mūsu intereses, gan arī uh, partnervalstu intereses laika gaitā ir mainījušās. Uh, Un ja mēs tagad skatāmies uz visām uh, partnerībām kopā no attāluma, tad mēs redzam, ka tiek atbalstītas uh, migrācijas darbības un tāpat arī es priecājos uzklausīt uh, Tunisijas vēstnieku, kurš uh, ļoti lielu uzmanību pievērs šai dimensijai. Protams, uh, mobilitātes partnerības ietvers dod arī pievienoto vērtību, jo tas ļauj izveidot konkrētas migrācijas politikas un stratēģijas mūsu partnervalstīs. Es eh, vēlētos izcelt šo aspektu, jo pateicoties šim ieguldījumam, tagad partneru valstu intereses un nacionālās mm, prioritātes atbilst partnerības prioritātēm. Kopš mobilitātes partnerība tika parakstīta ar Moldovu, Gruziju, uh, um, Kabavēdi un Azerbaidžānu, tās ir sagatavojušas arī savu politiku. Nākamā dimensija attiecas uz to, ka mobilitātes partnerība ir uh, elastīgs instruments. Ar to mēs mēģinām apskatīt visus migrācijas aspektus visaptvarošā veidā. Mobilitātes partnerības var sniegt arī ļoti skaidru ietveru, kas ļaus partneriem paust savas idejas uh, un prioritātes, uh, un tas arī ļaus radīt ceļus un konkrētu rīcību, kas šīs idejas ļaus pārveidot praksē, konkrētos projektos un darbībās. Protams, arī mm, pēdējā dimensija attiecas uz to, ka principā šīs mobilitātes partnerības var būt novatoriskas. Dažas valstis ievieš novatoriskus pasākumus, lai uh, sniegtu atbalstu uh, partnerības īstenošanai, tie runa par diasporas iesaisti, piemēram, un tā tālāk. Home un mūsu centra un arī IMPF mērķis ir nodrošināt lielāku pievienoto vērtību un stimulēt mobilitātes partnerības. Tagad par MPF kā par programmu un par finansēšanas instrumentu. Šeit uh, mēs eh, mēģinām gūt labumu no uh, gūtās pieredzes. Gracēlija pieminēja, ka ir vairāk nekā 500 darbību, kas uh, ir saņēmušas finansējumu un atbalstu no mobilitātes partnerības. Un, protams, ka šeit var daudz ko mācīties, un to visu var izmantot arī tālākajā nākotnē, mēģinot atkārtot šo labo praksi. Tāpat Mums ir jādomā arī par daudziem svarīgiem mobilitātes partnerības elementiem. Šeit jāpiemina, ka mums ir jāturpina strādāt pie attīstības koordinācijas mehānismiem. No deviņām valstīm tikai dažām valstīm ir um, labi izveidota koordinācijas struktūra. Tieši tāpēc MPF vajadzētu šeit um, vairāk piestrādāt. Mums vajadzētu turpināt atbalstīt visu deviņu partnerību tālāku attīstību. Mēs redzam, ka dažas partneru valstis ir vairāk iesaistītas nekā citas, un tāpēc mūsu loma ir panākt līdzsvaru starp austrumu un dienvidu valstīm. Ir jānodrošina arī citu finansēšanas instrumentu piesaiste. Kā jūs redzēsiet, MPF nevar finansēt eh, lielas darbības. Te ir runa par ļoti mētiecīgām īstermiņa darbībām, un tieši tāpēc mums ir jāpiesaist arī citi komisijas dienesti. Protams, ka ir jānodrošina arī saskaņotība politiskajā līmenī. MP, MPF ir iedalīts sadaļās. Pirmā sadaļa nodrošina piešķīrumus dalībvalstīm, lai tās varētu īstenot konkrētas darbības visās deviņās partnerības valstīs. Es nevēlos iedziļināties tehniskajās detaļās un procedūrās, tas nav šīs diskusijas mērķis, bet esam ierosinājuši konkursu dalību valstīm, kas jebkurā brīdī var nākt klajā ar ideju par kādu projektu, kuru varētu īstenot eh, kādā no partnerības valstīm. Pāris piemēra austrumos esam piešķīruši sešus projektus, kas tiek īstenoti Armēnijā, tad tā ir Francija, kas eh, īsteno atgriešanas projektu, Zviedrija īsteno um, projektu par līdzīgu tematu. Igaunija īsteno projektu Gruzijā par patvērumu procedūrām, Rumānija tikko pabeigusi projektu Moldovā par uh, robežu pārvaldību, un, ja runa par dienvidiem, tad Itālija, piemēram, īsteno projektu par apratas migrāciju, kur ir iesaistīta Tunisija un Maroka. Kā jūs redzat, MPF var runāt par dažādiem tematiem, un partneru valstis arī var būt dažādas. Domāju, ka pēdējais komentārs varētu būt tāds, ka mums ir arī tāda sadaļa, kas ietver vairākas horizontālas lietas, tātad mēs esam uzsākuši četras mobilitātes partnerības, un kopš šī instrumenta uzsākšanas 2008. gadā Mēs veicām izvērtējumu 2011. gadā par Moldovu, un pašlaik mēs arī veicam izvērtējumu, lai saprastu, kas ir izdarīts. Tagad, kad jau gandrīz desmit gadus darbojas šādas mobilitātes partnerības vairākās valstīs, mums ir arī jāsaprot, kā šī darbība varētu izvērsties nākotnē. Kā jau Graciela minēja, nākamgad mēs organizēsim pasākumu, kur mēs domāsim par pagātni un skatīsimies arī nākotnē, kā šīs mobilitātes partnerības varētu tālāk attīstīties. Uh, Tas arī būtu viss, un es ļoti labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies. Tātad lūk jautājumu vēstniekam Šerīfam un arī kolēģim no komisijas. Vienu kolēģi vēl izteikties, un tā Marija Kristīna Veržajā. Marija Kristīna. Also uh, uh, Mr. Poliesi. Marija Kristīna. Merci, uh, Monsieur le Président, merci. Paldies priekšsādātājiem. Paldies visiem trim runātājiem Šarifa, vispirms runāšu, vērsīšos pie Šarifa kunga, ņemot vērā, cik ļoti konkrēti mani interesē tieši Tunisija. Domāju, ka būtu labi, ja mēs vairāk runātu par to, kā virzās uz priekšu darbs pie šī nolīguma. Es saprotu, ka diskusijas turpinās. No savas puses gribu uzstāt uz vairākām lietām es domāju, ka reālam mobilitātes nolīgumam jābūt pamatotam uz līdzsvaru un partnerību. Dzirdēju iebildes, ko jūs paudāt, un zinu, ka tēma, protams, ir īpaši saistīta ar atpakaļ nosūtīšanu, atpakaļ uzņemšanu, tre, trešo valstu mm, iespārstāvjiem. Tāpat arī dzirdēju, jā, ko jūs teicāt par to, ka jūs liekat uzsvaru uz to, ko jūs sakat par um, uzturēšanās vīzu sistēmas vienkāršošanu. Man liekas, tas būtu pavisam normāli. Respektīvi visi, kas pie šī jautājuma lepat laikā strādā, zina, ka šāds īsts uzturēšanās vīzu jautājums um, neko neatrisina Balkānu gadījumā redzējām. Tās ir faktiski teritoriāli tuvākas nekā Magreba balsis Eiropas Savienībai un tagad veidojam eties, nu gan nevar manu piekrišanu, bet tik un tā. Tāpat arī šīs zemās, zemo cenu vīzas man drīzāk liekas, tas izstāsta pēc kaut kā tāda. Tad, tad lūk, nu to visu tad tā saprātīgā veidā arī varētu ieviest attiecībā uz Tunisiju, bet precīzāk. Nu, kas ir ar Tunisijas studentiem? Man pārsteidz statistikas dati kopumā par Āfriku, bet īpaši tas attiecās uz Magreb valstīm. Jo vien mazāk studentu no Magrebas, no Āfrikas ierodas um, Eiropas Savienībā. Francija ir, es esmu no Francijas, Francija ir pirmā valsts, nu, faktiski, kurā visvairāk ir tieši studenti no Āfrikas. Es gribētu zināt, vai jūs varētu mums pastāstīt uh, par šo tēmu, jo es domāju, ka, lai atsauktos vēl uz iepriekšējām debatēm, lai būtu šis es reputācija un tālāk, nu. Nu, tad šie studenti faktiski pamet, nu labi, nepamet gluži, bet arvien mazāk ierodas uz Eiropu, lai studētu. Un, un nu, tas nav nekas lāgā. Jūs teicāt arī, ka ir tādi cilvēki, kas, kas ir saņēmuši vīzu, bet tiek atra, izraidīti, atraidīti. Vai jūs varētu sīkāk pastāstīt par to? Kad bijām Tunisijā, tikāmies ar Leisahāras migrantiem. Un vairāki mums stāstīja par to, ka viņiem ir problēmas ar atgriešanos savā valstī tāpēc, ka viņiem tiek noteikts citādas sots tajā brīdī, ja viņi brīvprātīgi dodas prom, un tas, šis sots ir milzīgs, rezultātā tāpēc viņi nevar vairs doties prom no Tunisijas. Nu, tātad, kā tas tad uh, sasaistās ar šo trešo valstu pilsoņu neuzņemšanas jautājumu? Turklāt par mobilitātes partnerību globāli. Es nesaprotu. Uh, šo nolīgumu, piemēram, partnerības nolīgumu ar Baltkrieviju. Tā ir vienīga Eiropas valsts, kas nav Eiropas padomē. Eiropas Savienība tad risina sarunas ar Baltkrieviju, un tas man, man ierada nu, tādu izbrīnu. Es, protams, saprotu, ka tas ir atvērts, elastīgs, konkrētajai situācijai piemērots, es saprotu, ka tam nav saistība valsts struktūrām, bet tik un tā. Uh, Kas, kā mēs varam pamatot to, ka Eiropas Savienība, un tā nav nekad Polija, Eiropas Savienība slēdz nolīgumu um, par mobilitātes partnerību ar Baltkrieviju? Kas te tiek, um, kādas plūsmas te šeit tiek um, nu, apdraudēt, apdraudēts, vai kas te tiek mainīts? Kāda ir pievienotā vērtība Eiropas Savienībā? Un vispār šai kopējā, kopējā nolīgumu daudzumā? Man joprojām ar vien vairāk rodas tāds iespējas, ka Eiropas Savienība faktiski, nu, ir kā tāds aizstājējs dalību valstīm un rīkojas to vietā bez jebkādas pievienotās vērtības. Jūs teicāt, lūk, mēs pār, pārmetam uh, to, ka visi šie, nu, viens otrs fonds uh, nu, iegūt līdzekļus drošībā, bet tas notiek uz eh, citu politiku rēķinu. Bet mēs vēlamies vienkārši, lai attīstības palīdzības daļa eh, no šiem fondiem tiek nodro, nodot arī drošības eh, jomai. Un tad iznāk tie vairs nav attīstībai veltitāti. Jā, tiesa, šie fondi, protams, visi lielākoties ir veltīti kaut kāda veida attīstībai un tālāk, bet daļa no šīs attīstības palīdzības līdz ar to nenonāk attīstības vajadzībām. Tas man liekas atbilstīgi. Es arī nesaprotu, kāds bija pluss visai šai programmai, salīdzinām par pārējiem. Es saprotu, ka te bija diezgan līdzīgi šie saīsinājumi, bet es nesaprotu, kāda tur tā atšķirība. Un visbeidzot, noslēgumā Es apskatījos visu šīs tabulas, statistikas datus, um, tā tālāk, tā joprojām, un es domāju, ka ir, protams, ļoti interesanti, ka mums ir tāda, mums vajadzētu tādu darba grupu, kas varētu tiešām punktu pa punktiņam iziet cauri uz šīm programmām, darbībām un to rezultātiem. Jo, nu, citādi šajās tabulās var salikt nezinu visu ko tad mums ir tur jāpie, jāievieto rezultāts, veltītais finansējums, izvērtējums un tā tā priekšsādātāji. Es ceru, ka jūs man neiebaldīsiet. Jūs gan neklausāties, šķiet, mani jums nemaz nav austiņas uzliktas. Vai jūs varētu man klausīties? Priekšādātājs parāda, ka viņam ir austiņas. Es turklāt saprotu arī jūsu franču valodu. Okay, it's better, it's better your, uh, Apusēji saprašanās, jā. Es gribētu, lai mums tiešām būtu tāda darba sanāksme tieši par šo tēmu kopā ar kolēģiem, kurus interesē šis jautājums. Es domāju, ka šis debriefings, ko esam saņēmuši, ir īpaši, eh, saņemam šobrīd, ir īpaši svarīgs arī tālāk turpinot un tā ir tāda parlamentārās kontrols funkcija, jo tad mēs šādā veidā varam um, kontrolēt to, kā tiek vakti, kā tiek tērēti vēs līdzekļi no valsts uz valsti, no programmas uz programmas. Paldies, Marija Kristīna, neviens jūs nekad mūžā neignorētu, ne jau jūsu prezentāciju, kur nu. Vēstniekums mirklīt pavisam īsi. Plezikungs, jūs īsi izsakaties un tad došu tālāk priekšsādātāju. Paldies! Jā, izteikšos pavisam īsi. Vēlējos uzdot jautājumu Tunisijas vēstniekam. Uz prezentācijas laikā viņš pauda mm, viņš runāja par to, ka ir vienošanās starp Tunisiju un Itāliju par um, produktu iepirkšanu. Es gribētu zināt, kāds ir Itālijas finansiālais ieguldījums šajā no, nolīgumā. Tā ir vienošanās, ko 11. gada aprīlī nopirkām pēc tam, kad mm, tūkstošiem tunisiešu nonāca Lampedūzā. Tur bija 200 miljonu eiro ta summa, un ar to tika, par to tika iegādāts mm, aprīkojums, robeža apsardzēju kuģi, um, automašīnas, Un tas lielā mērā palīdzēja mums atjaunot to drošības spēku ekipējumu, kas bija zudis. Un jā, bija arī šī brīvprātīgā atgriešanās tā laikā, jo daudz vienkārši bailēs no sacēšanās beigu un pēc tam bija gatavi atgriezties. Apmēram 30 cilvēku nedēļā. Pēc tam šo skaitu vēlējāmies palielināt, bet, nu jā, lielākā daļa no 25 tūkstošiem Tunisija nu atgriezās daudz no tiem brīvprātīgi. Diemžēl Nu, teiksim, vēl ir vairāki simti, kas uh, ir droši vien tādi, kā šeit Beļģijā, bez atļaujas nelegāli. Viens otrs arī aizturēti. Tie Franklins valsts sekretārs man uh, teica, vai tā nevar viņus izsijāt lidmašīnā un pie jums uh, nogādāt. Es teicu, ka nē, tas nav iespējams, jo daudz no viņiem nemaz nav tunisieši. Ja tiek apstiprināts, ka viņi ir tunisieši, nu jā, tad nu, tur ir jābūt pirks nospiedam un tā tālāk. Tad varam viņus ielēst, ja ne, tad nav vārda runas par to, ka mēs varētu kaut kādā veidā viņus ielēst valstī. Un tad, tad rastīsies, es nezinu, otra revolūcija Tunisijā. Kas attiec uz studentiem, Veržijā kundze, pastāv liels problēmas ar vīzu iegūšanu, un tas, protams, atkarīgs ir no konkrētās valsts un arvien biežāk. Ir, tas ir tas iemesls, kāpēc studentu skaits visdrīzāk samazinās. Bet viņi dodas uz citām um, valstīm. Nu, piemēram, uz Vāciju šobrīd ir vieglāk, Vācijā vieglāk nokļūt nekā Francijā. Ir daudz pieprasījumu pēc Eiropas universitātēm, ASV, pat Japānā nu, tiem gudrākajiem. Un viena otra universitāte pat ierodas Tunisijā un šos studentus tur, nu, tā teikt, rekrutē. Nu, skumji zināmā mērā. Jo lielākoties šie cilvēki, nu, visai rēti atgriežas, ja viņi atrod tad labu darbu pēc tam Eiropā, protams, ka viņi paliek Eiropā. Nu, tikai, ja viņi darbu neatrod, viņi dodas atpakaļ uz Tunisiju. Kas attiec uz Āfrikas imigrantiem? Nav šādu sodu. Es nezinu, ko jūs tur runājat par šiem sodiem. Man nav nejausmas. This... Domāju, vēstniekungs, tās bija sanāksmes, ko, kas tika īstenots ar NVO Un tur viņi pauda šāda veida mm, nu, lietas, un mēs varam šos pierādījumus arī likt jums priekšā. Mums vienkārši bija šķiet tik tāda laba delegācijas vizīte Tunisijā, un es gribēju te jums par to teikt milzu paldies, un kolēģiem tāpat. Tiešām bija tāds ļoti padziļinātas, mm, padziļināts darbs. Mēs, protams, saprotam, nu, ka valsts ir zemes spiedienu, un, protams, arī, bet, nu, migranti arī cieši, nu, tas ir nenoliedzams fakts, un Mēs varam arī šos pierādījumus slikt, savāktos pierādījumus slikt jums priekšā, ja vēlties viņu pieredzi tā tad un tā tālāk. Un tieši tā kā Veržijā kundze teica, viens otrs, protams, saņem palīdzību, piemēram, no tunisiešu ģimenēm, lai viņi varētu izkļūt no šīs traģiskās situācijas, bet daudzi, nu, tiešām cieši arī no šī birokrātijas sloga. Nu, mēs varam pie, dot jums šo informāciju, protams. Vēl tāds galavārds tad no no Ricas kundzes. Nu, pavisam īsi. Uh, uh, things for, uh, uh, Divas īsas lietas - Baltkrievija. Pamatā šis mandāts sniegt mobilitātes partnerību bija daļa no strateģiskā plāna um, attiecīgajā ģenerāldirektorātā. Jautājumi vairāk koncentrējās uz drošības lietām Bet nu, par šo konkrēto jautājumu es varu vienkārši arī lūgt vairāk informācijas un varu to jums arī nosūtīt. Nu, tātad šo pamatojumu. Otra lieta. Atbalsts robežu pārvaldībai. Nu, cik mēs saprotam, tad šeit ir strikti kriteriji, kam kolēģi attiecīgā ģenerāla direktorātā seko. Un šis finansējums ir attiecīgajā sadaļā piederīgs. Bet es domāju, ka te kolēģi no citiem dienestiem varbūt ir labākā pozīcijā, lai varētu tad runāt par to, kāds ieguldījums tiek veikts. Un par ko tiek šobrīd diskutēts. Trešā lieta - tabulas un rezultāti pilnīgi bez jebkādām problēmām mēs varam īstenot tehniski raksturu sanāksmu, lai paskaidrotu, kā tas viss tur tiek likts kopā un tā tālāk, vienkārši uz informācijai. Mēs drīzāk vienkārši šos eh, datus savācam par lēmumiem, kas jau pieņemti. Daudzas no rīcībām, par ko mēs, ko mēs iekļaujam sēs ziņojumos, nāk no igde, no, nu, no parastajām mēs programmām, kas iziet cauri visiem konsultāciju procesiem. Uh, Nu, bet, protams, ka mm, šī ideja par pievienoto vērtību varētu līdz ar to mūs tālāk varbūt, nu, vadīt atbilstīgāk, veidojot tālāk šīs struktūras. Uh, un mēs tāpēc esam pilnīgi noteikti atvērti konstruktīvām diskusijām. Liels paldies! Jā, šos materiālus mēs padarīsim pieejams arī mājas lapā. Jūs prezentācija tur būs pieejama. Gribētu teikt, vēstnieku šerifu šerif kungs jums par eh, ieru, paldies par ierašanos, paldies arī par jūsu atbalstu delegācijai. Tas bija ļoti svarīgi. Mums bija ļoti labi, vajadzīgs izprast arī šo Lībijas sistēmu. Jūsu palīdzība bija nenovērtējama. Paldies! Un paldies arī par jūsu prezentāciju. Un paldies arī pārējiem kolēģiem no komisijas. Kolēģi, kolēģi, līdz ar to pārējiem pie nākamās un pēdējās šī rīta mm, paneļa sadaļas un lūkšu runātājs tad ierasties šeit uz podiumu. Um, so have... Tātad. Uh, mums pievienosies Dragošs Tudorače, mm, Legērī kungs un Luisa kungs. Thanks, colleagues, for your patience this morning. We've got... Uh, kā uh, noprotat, uh, šī rīta saruna ir uh, runātājiem īpaši bagāta. Visi, protams, ir ar, ar savu sakāmu, ar savu pozīciju, kas ir ļoti vērtīgas. Tāpēc uzklausīsim vēl dažus. Par ļoti nopietnu jautājumu es atpakaļ atgriešanas kontekstā. Šī gada garumā komisija nākus klajā ar vairākiem paziņojumiem, rekomendācijām, aicinot uz tādu efektīvāku, operatīvāku atpakaļ atgriešanas politiku. Nesenākais šis paziņojums pieteica šo atpakaļ atgriešanas rokas grāmatu, kas kalpos dalībvalstu atbildīgajiem dienestiem. Un mēs šeit parlamentā uh, Vairāk kārt jau esam aicinājuši caur rezolūcijām gādāt par saistošo tiesību aktu efektīvāku, godprātīgāku izpildi un mm, tik tiešām mūsu saucieni tika uzklausīti un uh, ir panākti zinām uzlabojumi. Uh, tomēr parlaments uh, joprojām iestājas par to, lai atpakaļ atgriešana notiktu cilvēku cienīgā veidā, ievērojot uh, cilvēka tiesības. Uh, tiesiskā ceļā šajā mm, saspringtajā situācijā, šajos laikos tas ir īpaši svarīgi, un īpaši svarīgi ir arī uzklausīt nu, cilvēkus, kas ar šo jautājumu ir vistiešākajā veidā saistīti. Mums pievienojas Dragošs Tudorača, viņš ir neregu, nelegālās migrācijas un apakaļatgriešanas politikas plānošanas nodaļas vadītājs mm, DG Homā. Paldies! Esiet eh, sveicināti, labrīt! Kā gluži pamatoti norādījāt, es atpakaļ atgriešanas politika, šī sistēma, uh, sistēmā ir jādarbojas ļoti sarežģītā kontekstā, kur dažādi faktori to ietekmē, ir, ir no tā visa atkarīgi. Te ir uh, uz skatuves uh, trešās valstis, izcelsmes valstis, tranzīta valstis, uh, dažādas divpusējo uh, attiecību nianses un līkloči valstu iekšpolitiskie apsvērumi, un par to esam jau šorīt runājuši par to, kā, kā mūsu ārējās attiecībās kādu lomu atvēlēt atpakaļ atgriešanai, kā to īstenot tiesiski un konsekventi. Un, uh, Mm, ir pārakstītas vairākas tiesiski nesaistošas vienošanās ar vairāk valstu starpā. Par to esam diskutējuši. Un tāpat arī pagājušajā nedēļā notikušajā sarunā komisārs Savramopolos izteicās, ka atpakaļ atgriešanas process ir tikai elements plašākā tādā politiskā nostājā Uh, kur mūsu prioritārie mērķi ir dzīvību glābšana, solidaritāte, uh, attīstība, uh, tiesī, tiesiskums, tiesību ievērošana. Un, mm, no nu, es sekoju šī rīta sarunām un, un ļoti labi saprotu, ka šeit neiztikt bez, bez ārējo attiecību tādas dimensijas ka šeit ir uh, nozīmīga valstu iekšpolitiskā konjunktūra. Kā rezultātā nu, šai, šo, šo mašinēriju darbinā daudzi lielāki, mazāki spēki, ietekmes uh, zobrati, uh, arī spēlētāji ir dažādi. Nu, varam sākt ar, ar, ar tiesisko regulējumu. Kopš 2008. gada spēkā ir ES apakaļgriešanas direktīva, uh, Mm, kas eh, atrunā eh, procesu, noteikumus, kas jāievēro, tās sistēmas, kādas ir nepieciešamas dalība valstīs, eh, kā notiek uzskaita, pāraudzība. Un šis tiesība akts jums ir labi pazīstams tieši šajā komitejā, tas savulaik tika pārunāts, tas prasīja ilgu laiku, lai nonāktu pie rezultāta. Bet, nu, kopš 2008. gada tas ir mūsu darba pamats, atpakaļ atgriešanas sistēmas pamats Eiropas Savienībā. Un kā uh, arī šī tiesība akta aizbildņi un, un, un, un, un tādi sargātāji, uh, mēs Eiropas komisijā raugāmies uz, uz, uz, uz lietas praktisko pusseci, uz, uz to mm, godprātības pakāpi, ar kādu valstis to visu veids, veicam pāraudzību, uzskaiti. Un mūsu rīcībā ir arī uh, noteikti statistikas dati vairākās valstīs, eh, Eiropas centrālajā daļā. Esam veikuši īpašas misijas, eh, vērtēšanas braucienus, ir izstrādāti rīcības plāni ar konkrētiem ierosinājumiem eh, tieši šajās valstīs. Un mm, ir, ir tādi atbilstības izvērtējumi veikti. Tas bija 15. gadā. 16. gadā pievērsāmies Luksemburgai, Itālijai, Grieķijai, Horvātijai, Maltai un Francijai, plus uh, vēl divām tādām uh, džokeru vizītēm. Mēs pabijām Kalē un arī kādā pilsētā Vācijā, kur vērtējām situāciju. Uh, šīs te nepieteiktās pārsteiguma uh, vizītes izņemot, uh, mēs spējām konstatēt, kā dalība valstis īsteno uzņemtās saistības. Uh, Un šajā gadā vērtēšanas eh, braucieni ir eh, notikuši Dānijā, Islandē, eh, Portugālē, Spānijā, Norvēģijā, un šī te pārsteiguma vizīte notika Ungārijā, kur vērtējām šīs te uzturēšanās, apstākļus uzturēšanās centros. Un 17. gada pārskati par, par šiem braucieniem vēl tiek gatavoti. Nākamajā gadā mm, ap, apmeklēsim pārējās valstis Eh, Šveici, eh, Latviju, šķiet Lietuvu, Igauniju, Somiju. Un tādā veidā pirmā vērtēšanas kārta eh, būs pieveikta. Nu, salīdzinoši īsā laikā mēs gribējām trīs gados visus apciemot, lai gūtu tādu faktu bāzi, objektīvu, informatīvo bāzi, lai spriestu par to, kā ir un kā vajadzētu būt un Eiropas parlaments un, un, un arī valstu parlamenti ir mūsu adresātu sarakstā. Mēs viņiem pārsūtām savus secinājumus, savus slēdzienus un kā nopratām 6. Eh, 6. Eh, decembrī eh, tiksim uzaicināti mm, atskaitīties par mūsu paveikto šajos novēr, novērtēšanas braucienos šeit Eiropas parlamentā. Uh, Par mm, tiesisko regulējumu 17. gadā komisija pieņēma tātad jauno, jaunos noteikumus, priekšsēdētājs to minēja, šo, šo dokumentu, kas beidzot ļāva mums uz tāda stabila pamata, uz šajos novērtēšanas braucienos izdarītajā secinājuma pamata noformulēt mūsu ieteikumus dalībvalstīm par to, kā efektīvāk, precīzāk, mērķiecīgāk strādāt nākotnē administratīvi, praktiski, organizatoriski. Un mūsu galvenie mērķi bija panākt tādu administratīvu saskaņotību, viendabību, izskaust tādas efektivitātes, izn izniekošanas epizodes, procesu dublēšanos un mm, panākt arī šo saskaņotību un, un ieviest tādu mm, paļāvību, paredzamību Uh, tieši uzturēšanās centra līmenī, uh, lai nebūtu tik brīdi jā, jābažās pār uh, to, vai tiek nodrošināts pamatiesības katrā atsevišķajā gadījumā. Un tāpat arī pieņemam zināšanai dalībvalstu ieceres, dažādus plānus un programmas, kuras komentēsim. Un tāpat arī vēlējāmies, lai būtu tāds efektīvs vadības instruments visiem šiem ieceļošanas aizliegumiem, īslaicīgiem, ilglaicīgiem, ko dalībvalsts ik pa laikam nosaka. Uh, Un, uh, nu, tagad uh, dalību valstīm būs jālēm par to, kā šīs rekomendācijas īstenot praksē. Uh, nu, pirmais, kā jau teicu, bija izdot jaunāko šīs atpakaļ atgriešanas rokas grāmatas versiju, ko priekšsēdētājs jau pieteica ievadvārdos. Un nepateikšu neko jaunu, to jūs noteikti zināt, ka jau kopš gada sākuma vairākas valstis uh, un jau, jau kopš, kopš senākiem laikiem ir uh, prasījušas uh, grozīt apakaļatgriešanas direktīvu. Mēs komisijā iestājāmies pret to, uzskatām, ka uh, arī uz, uz esošo noteikumu pamata ir iespējama uh, efektivitātes kāpināšana, mm, atliek tikai dalību valstīm uh, investēt papildu līdzekļus, uh, resursus, atjautību uh, savu pienākumu izpildē. Uh, tās valstis, kuras ir izveidojušas efektīvas sistēmas, ir apliecinājums tam, ka tas ir iespējams, mm, ka mūsu rekomendācijas praksē ir īstenojamas, bet ir nepieciešama politiskā griba, tāda politiska piepūle, bet ar kaut ko ir jāsāk. Tālāk, ja runājam par atpakaļ atgriešanas sistēmas operatīvo pusi, tad šeit 27. Eh, septembra eh, migrācijas darba kārtība, ko apstiprināja visas trīs institūcijas, eh, norāda uz, uz turpmāk veicamiem darbiem. Man blakus sēž Misters Legērija, Eiropas jūras krasta apsardzes aģentūras vadītājs, tā ir jauna izveidota aģentūra, par ko liels prieks. Komisija ir, ir, ir darījusi visu iespējamo, lai, lai šī aģentūra varētu rīkoties maksimāli brīvi un efektīvi. Uh, Uh, un operatīvi. Un tāpat arī jāatzīmē, ka Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūra jau ir, ir atstājusi pēdas uh, vēsturē, migrācijas uh, plūsmu apmēros un atpakaļ atgriešanas operāciju skaitliskajā dinamikā. Izpilda direktors Legērīkungs pats par to jums pastāstīs sīkāk. Domājot par nākotni kā attīstīsies atpakaļ atgriešanas politika nākotnē. Nu, tas ir elements plašākā iekšlietu, tieslietu tādā politiskā kontekstā. Šai pasaulē viss ar visu ir saistīts tiešākā vai netiešākā veidā. Tā ir jāņem vērā daudz un dažādi aspekti, starptautiskās attiecības, iekšpolitiskie aspekti, domājot par to, kā, kā veidojam un uz kādu pamatu liekam mūsu attiecības ar trešajām valstīm. Bet, un mēs to labi apzināmies Mm, cik būtiski šeit ir, ir, ir, ir sadarboties ar izcelsmes valstīm, ar tranzīta valstīm. Tāda ir un būs uh, komitejas nostāja aktīvi darboties visos šajos virzienos. Frontēs pirms divām nedēļām gal galā uh, pieņēmām uh, tādu konsolidēto ziņojumu par, par, par to, kā, kā saplūsta visi šie, šie centieni un, un to grasāmies darīt arī nākotnē, lai eh, piedāvātu visiem interesantiem tādu visaptvarošu uh, eh, pārskatu par to, eh, ko veicam. Paldies! Paldies jums! Jā, tik tiešām būs, būs arī noteikti kādi jautājumi, uz kuriem jūs aicināšu atbildēt pēc tam, kad būs izteikušies pārējie panelisti. Bet nu vārds Fabrisam Legērī, Eiropas robežas un krasta apsardzes aģentūras Frontex ģenerāla direktoram. Paldies! Eh, paldies priekšsēdētāji, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti par izrādīto godu un iespēju skaidrot jums eh, to, ar ko nodarbojas eh, mana, manis vadītā aģentūra Frontex, Eiropas krasta un robežu apsardzes aģentūra. Tudoraša kungs, komisijas pārstāvis, jau sniedz nelielu ieskatu. Atpakaļ atgriešanas politika sistēma ir viens elements plašākā migrācijas tādā vadībā, un tas ir noteikts arī mūsu aģentūras mandātā, nolikumā, kas pagājušajā gadā tika precizēts un paplašināts. Varu sniegt jums nedaudz skaitļu. Atpakaļ atgriešanas reisu skaits šajā gadā - vairāk kā 300 un gads vēl nav beidzies. Eh, atpakaļ atgriezto nelegālo migrantu skaits ar aģentūras atbalstu eh, šogad sasniedz 2500. Pagājušā gadā mēs sniedzām atbalstu dalību valstīm atpakaļ atgriezt 10700 migrantu. Un tāpat eh, tātad 230 reisi pagājušajā gadā ir veikti. Ja salīdzinām to ar 15. gada statistiku, tad kāpums ir vēl acīm redzamāks. Eiropa beidzot ir izvērsusi, izstrādājusi un praksē īsteno reālu atpakaļ atgriešanas politiku. Šis reizinātājs ir vismaz pieci salīdzinot ar, ar, ar sākotnējiem datiem, bet jāatkārto lēmums par personas atpakaļ atgriešanu tiek pieņemts dalībvalsts līmenī, dalībvalsts atbildīgajā iestādē. Tas ir būtiski. Ir nepieciešama integrēta politiska pieeja Eiropā, kur dalībvalstis komisija un Eiropas uh, robežu un krasta uh, apsardzes aģentūra cieši sadarbojas, iet kopsolī Ja runājam par operatīvo darbību, tad mēs šai ziņā sniedzam atbalstu personu identitātes noskaidrošanā. Pie tā atgriezīšos, jo nu, viens no tiem lielajiem uh, uzdevumiem ir pirmkārtām identificēt uh, personu, noskaidrot uh, personas identitāti un līdz ar to arī izcelsmi, uh, dokumentu statusu, un tad jau uz, uz tā visa pamata var pieņemt kādu lēmumu. Tālāk. Mēs nodrošinām transportu, gaisa kuģus, kurus savukārt atvēla dalība valstis. Šobrīd uh, esam izsludinājuši iepirkumu, uh, sludināsim iepirkumu janvārī par uh, čarter uh, reisu uh, nolīgšanas iespējām līgumiem. Tāpat arī es Turcijas kopīgais uh, paziņojums uh, par uh, prāmju uh, transporta uh, nolīgšanu no Grieķijas uz Turciju ar Grieķijas iestāžu atbalstu uh, šī gada garumā 650 personas uh, kopumā ir, ir aizko, aizpeldinātas atpakaļ no, no, uz Turciju no Grieķu salām. Uh, un to apliecina arī mūsu kopīgais paziņojums. Tāpat arī mm, jāatzīmē tiešām strateģiski ļoti nozīmīgas diskusijas, kas notika mūsu padomē pagājušajā nedēļā. Uh, kopā ar, komisi, ar komisijas atbalstu mēs uh, formulējām mūsu ierosinājumus dalību valstīm, lai nostiprinātu mūsu sadarbību šajā trīsstūra formātā - komisija, dalībvalstis, aģentūra. Un viens no tādiem stūrakmeņiem šeit, uz kā tas viss uh, balstās, ir informācijas apmaiņa. Bez tā šī sadarbība nebūtu necik efektīva. Tikai tad, ja ir informācija, mēs varam plānot savu darbību, nolikt čarterreisus. Uh, mēs nespējam darboties tādā vakumā, mums ir jāzina, uh, kad ir sakrājies gana daudz atpakaļ vedamo migrantu, uh, kad, kad var pie viņi pēc viņiem piebraukt un tad viņus aizvest, kur pienākas. Šie lēmumi ir dalībvalstu Uh, ziņā un uh, ir ļoti nepieciešams, lai mēs tiktu saulaicīgi informēti par to, kur kurš jāved uz kādu valsti. Un komisija šeit ir piedāvājusi uh, mums uh, atdāvināt, uh, piedāvāt uh, IT sistēmu, EAMA, uh, mūsu lietošanai. Un uh, tās citas starpā. Um, Tātad arī rīcības plānā ir izklāstīts, ko piedāvājam mūsu padomē apstiprināšanai. Tāpat arī šai strateģiskajā sarunā. Va, va, vakar bija strateģiska līmeņa saruna EASO uh, vadībā par to aspektu, ka patvērumu pieprasījušo migrantu skaits joprojām ir ļoti augsts kur pretī bēgļa status piešķiršanas gadījumu skaits joprojām ir nesamērīgi zems. Tie, kas bēgļa statusu nesaņem, nesaņem arī nekādu uzturēšanās atļauju vai dokumentu. Nu, un tad, tā tad arī ir tā mūsu klientūra, šī, šī personu kategorija, kas ir tādā tiesiski neskaidrā stāvoklī, statusā, uh, Uh, un šeit mums ir ļoti nepieciešama saziņā uh, ar dalībvalstu dienestiem, lai šos atraidītos patvērumu prasītājus mēs tad varētu savākt. Tāda lūk ir situācija. Īsumā vēl par vienu jautājumu, kas varbūt uh, šī, šī rīta sarunas kontekstā ir uh, interesantāk - sadarbība ar trešajām valstīm. Kā mm, mēs spējam īstenot mūsu norunas, mūsu saistības atpakaļ atgriešanas jomā? Mēs, protams, darbojamies uh, kā ES ārējās politikas, ārējo attiecību, tāds spārns Un šeit līdz ar to ir, ir būtiska mūsu sadarbība ar komisiju, ar Eiropas ārējās darbības dienestu. Um, mēs, mūsu aģentūra, mm, piespēlē, piespēlējam savus ekspertus uh, komisijai, kad nepieciešams pārunāt ar kādu trešo valsti atpakaļ atgriešanas uh, nolīgumus. Mums ir tāpat Eh, mūsu cilvēki regulāri, šajās regulāri notiekošajās eh, kopīgajās komitejās ar, ar trešo valstu eh, pārstāvjiem un ar vairākām valstīm šajos divpusējos nolīgumos ir atrunāta um, atpakaļ atgriešanas kārtība šīs valsts valstspiedrīgo situācijā. Līdzīgi tā tas ir ar Nigēriju šobrīd, pirms dažiem gadiem tas tā vēl nebija. Eh, tāpat arī sadarbojamies ar ES reģionālajiem šiem te sakarniekiem, sakaru darbiniekiem, ko, dal, ko dalībvalstis ir nosūtījušas uz, uz, uz vairākām valstīm. Eh, šīs, šīs amatpersonas eh, ir ļoti strateģiski nozīmīgās pozīcijās. Nākotnē šo, šo, šādu cilvēku nozīme var, var arvien pieaugt. Un tā tad šī, šie atpakaļ sūtīšanas uh, reisi. Uh, mēs to nodrošinām, bet sākotnējā organizācija ir, ir īpaši būtiska, jo tā ir valstu uh, rokās. Um, un, ja domājam par, par, piemēram, Balkānu reģionu, tad tur mēs sniedzam atbalstu, palīdzot Balkānu reģionu valstīm to organizēt, praktiski veikt tātad mēs, viņus, mēs viņiem pastāstām, parādām, mācām to, kā, kā šādi reisi ir organizējami un efektīvi izpildāmi. Esam arī tādas eh, personu identitātes noskaidrošanas eh, misijas eh, rīkojuši vēstniecībās, konsulātos. Itālijā esam lēmuši ieviest to kā tādu pastāvīgu mūsu atbalsta izpausmi. Uh, visa mūsu darbība uh, notiek uh, absolūti uh, bez ierunām, ievērojot cilvēktiesības, pamatiesības. Um, uz mums skatās, mums, mūsu, mūsu, mūsu darbā pavada novērotāji un atsevišķos tādos delikātos, īpašam riskam pakļautos reisos ir, ir, ir īpaši novērotāji klāta. Domājot par nākotni, mūsu skatījumā ir absolūti nepieciešami rīkoties tā visaptveroši, ir jābūt vispārējai pieejai, atpakaļ atgriešanas sistēma ir jābūt integrētai pilnā mērā, tā lai dalību valstu komisijas, aģentūras un, un, un, un, un citu iesaistīto pušu centieni būtu saskaņoti, sasinhronizēti uz tiesiska pamata, uh, Eh, mūs interesē eh, informācija, operatīvi dati, eh, bet ir nepieciešama tāda plašāka pieeja, kas, kur atpakaļ atgriešana būtu tāds elements līdzās centieniem, piemēram, attīstības atbalsta virzienā, diplomātisko attiecību līmenī un Eh, ir izskanējusi šī ideja par eh, dienvidu eh, partnerību ar, ar, ar, ar, ar valstīm Āfrikas ziemeļos, tojos austrumos. Un šeit nu, no savas puses mēs tādā varētu apsvērt tādu, tādu sadarbības platformu, kas sniegtu atbalstu nu, Āfrikas ziemeļu piekrastes valstīm. Uh, Uh, robežu apsardzes uh, kapacitātes celšanā, un ja mēs vēlamies, lai uh, mēs gūtu panākumus, lai šis atbalsts būtu ar atdevi, lai situācija Afrikas ziemeļu piekrastē uzlabotos, mēs nedrīkstam tikai šauri tādus atsevišķus izrautas, no konteksta izrautas aspektus risināt, bet arī, arī mm, tvērtu plašāk uh, ne tikai vienkārši domāta par to, kā nobloķēt robežas, bet par iekšējo drošību domātu šajās valstīs. Un, un nu, mūsu mandāts ir paplašināts, ir Afrika šis sadarbības formāts izveidots, topa šī te dienvidu kaimiņa attiecību politika. Tā kā izskatās cerīgi, uh, uh, ir pamats uzskatīt, ka izveidosies tāds profesionāls uh, dialogs ar, ar Āfrikas mm, uh, uh ziemeļu piekrastes valstīm. Protams, ka mums ir jādomā arī par attīstības politiku, kas būtu vērsta uz šīm valstīm. Šeit nav runa tikai par uh, aģentūras uh, kompetenci loku. Uh, Es eh, no savas puses eh, varu teikt, ka mēs nevarēsim nodrošināt atbilstošu atgriešanas politiku, ja mēs eh, nenodrošināsim visus vajadzīgos aspektus, lai uh, migrācijas politika būtu līdzsvarot attiecībā uz Āfrikas kontinentu. Lielas paldies, un tagad pēdējais runātājs šajā panelī Pens Luis. Viņš ir ANO mm, cilvēktiesību augstā komisariāta pārstāvis. Lielas paldies priekšēdētā, lielas paldies, ka man uzaicinājāt. Mana prezentācija būs mazliet atšķirīga no mana kolēģu prezentācijām. Es šodien neizlikšos par Eiropas ekspertu, bet es runāšu par uh, Eh, bažām, kādas ir ANO cilvēktiesību komisariātam mm, sa saistībā ar deportācijām, atgriešanu, vienalga vai tā būtu brīvprātīga vai nebrīvprātīga. Un jo īpaši es gribētu runāt arī par šo atjaunoto mm, uzsveru, kas tiek likts uz atgriešanu Eiropas Savienībā. Bieži vien saka, ka šī atgriešana ir svarīga daļa labi funkcionējošā migrācijas sistēmā. Un to mēs bieži dzirdam. Bet es gribētu norādīt, ka uh, liela apmēra atgriešana norāda, ka kaut kas migrācijas pārvaldības sistēmā ir sabrucis. Ja jūs eh, mēģināt eh, piespiedu ceļā vai tādā kā piespiedu brīvprātīgā ceļā um, um panākt, lai liela daļa cilvēku mēģina atstāt teritoriju, tad kaut kas ir nogājis greizi. Iespējams, ka viņiem trūks legālu migrācijas ceļu, vai arī cilvēki mēģina izdzīvot kādā valstī un tad eh, domā, kā atgriezties eh, paši pēc brīvas gribas. Domāju, ka šeit ir ļoti daudz izaicinājumu. Es domāju, ka mums ir skaidri jāsaprot, par ko mēs te runājam. Uh, šis vārds atgriešana var izklausīties tā pavisam uh, klīniski, un ja runa par Briseles uh, mm, aprindām, tad tas īstenībā vairs nav pareizais konteksts. Mēs šeit runājam par atgriešanas praksi, Un šogad un arī nākamgad mēs noteikti um, pie tā vēl strādāsim. Bieži vien vai nu tā ir brīvprātīga vai nebrīvprātīga atgriešana, tas ir tāds vardarbīgs process cilvēkiem, kas to piedzīvo. Un uh, vajadzētu panākt, lai cilvēki varētu atgriezties eh, droši, eh, cilvēka cieņai atbilstošā veidā. Uh, Neskatoties uz to, kur viņi atgrieztos, bieži vien viņi atgriežas valstī, kas nemaz nav viņa mājas. Tātad vajadzētu nodrošināt, lai viņi tiek atgriezti uz tādām vietām, kur viņi var uzties kā mājās. Mums ir arī jābūt eh, ļoti uh, skaidri runājošiem, ka šī uh, atgriešana, šis termins atgriešana īsti neatbilst um, būtībai, ko tas apzīmē. Uh, Te ir runa par valstīm, kurām ir daudz vēsturisku un struktūrālu iemeslu, kāpēc cilvēki ir mēģinājuši izbraukt no viņu teritorijas. Es vakar ierados eh, Briselē pavisam citu iemeslu dēļ. Tātad parunāsim mazliet par eh, cilvēktiesību aspektiem migrācijas politikā. Pirmkārtām valstīm nav nekādu aizliegumu mm, izsūtīt cilvēkus no savas teritorijas. Uh, bet eh, šāda suverēna robežu pārvaldība nav absolūta, un tas jau tika minēts iepriekšējā panelī. Eh, valstu rīcība ir eh, jāpakārto starptautiskajām cilvēktiesībām. Mums ir jāatcerās, ka visiem cilvēkiem ir vienādas tiesības, un neskatoties uz to, kādi motīvi cilvēkiem būtu šķērsot robežas, mm, valstis, kur šie cilvēki atrodas, uh, um, ir atbildīgas uh, pret šiem migrantiem, un tām ir juridiski pienākumi pret šiem migrantiem vienalga, vai viņi ir pieteikušies uz patvērumu vai nē, vai viņiem ir piešķirts patvērums vai nē. Tas nozīmē, ka cilvēktiesības nodrošina startautisku aizsardzību visiem migrantiem. Tiesības ir jāsaprot arī kā savstarpēji atkarīgas un nenodalāmas, tās uh, neizslēdz vienu otru. Tas, ka bēglim ir kaut kādas tiesības saistībā ar starptautiskajām bēgļu tiesībām, tam neatiņem cita veida tiesības, kas tam piemīt saskaņā ar starptautiskajām cilvēktiesībām, darba tiesībām vai humanitārajām tiesībām. Jo īpaši Eiropā tiek bieži runāts par to, ka bēgļiem pienākas šī starptautiskā aizsardzība, kamēr citiem nē tā ir nepareiza izpratne. Pilnīgi visiem cilvēkiem pienākas starptautiskā aizsardzība. Bēgļiem ir tiesības uz īpašām tiesībām bēgļu tiesību ietverā, tāpat arī sievietēm un bērniem ir eh, šādas īpašas tiesības. Tāpat arī eh, darba migrantiem ir īpašas tiesības eh, darba tiesību kontekstā. Es Domāju, ka nebūtu pareizi nodalīt patvēru meklētājus un visus pārējos, jo īpaši mēs sākam runāt par atbilstošu tiesvedību, par tiesību garantijām, par deportācijām vai brīvprātīgu atgriešanos. Ņemot vērā to, ka šīs tiesības ir sastarpē atkarīgas un nedalāmas, cilvēkiem jebkurā brīdī pienāks eh, visaugstākā iespējama aizsardzība. Uh, Šeit ir viss svarīgākie starptautiskie cilvēktiesību instrumenti. Tātad bēgļiem tiek, jā, tiek nodrošinātas visas minimālās a, pilsoņu politiskās a, un kultūras tiesības. Tāpat arī ir jābalstās uz visiem pārējiem cilvēktiesību instrumentiem, kurus pieminēja, piemēram, bērnu tiesību konvencija vai konvencija par visu veidu diskriminācijas aizliegumu pret sievietēm. Uh, Izņemot migrantu tiesību konvenciju, Eiropas Savienības valstis eh, visas ir parakstījušas šos deviņus eh, mm, starptautiskos tiesību instrumentus, tāpēc tām ir tie jāpilda. Kļūstot par šo konvenciju dalību valstīm, Eiropas Savienības dalību valstis ir uzņēmušās pienākumus saskaņā starptautiskajām tiesībām ievērot eh, cilvēktiesību punktus, kas tajās ir iekļauti, un tas attiecas uz visām teritorijām, tā skaitā arī uz uh, tādām personām, kas, kurām nav tiesiskā statusa vai tiesība atrasties valstī. Nedrīkst nekādā veidā aprobežot šīs tiesības arī jūsu ārējā politikā un darbībā. Tagad pievērsīšos konkrētiem Eiropas Savienības atgriešanas paziņojumiem. 3. martā mūsu um, komisariāts kopā ar UNICEF pauda bažas par uh, jaunu Eiropas Savienības politiku šajā jomā. Tika runāts par to, ka bērni tiek apdraudēti un tiek pārkāpta arī Eiropas bērnu, Savienības bērnu tiesību konvencija, jo netiek ņemtas vērā bērna intereses. Vēlāk uh, jautājuma un atbilžu sesijā mēs varam par to vairāk parunāt, ja jums ir interese, jo šeit ir iesaistīta arī migrantu tiesību komiteja un bēgļu tiesību komiteja, jo vienmēr tiek norādīts, ka uh, bērna tiesībām ir daudz augstāka vērtība nekā migrācijas kontrolas procedūrām. Tāpat arī 9. martā ANO ekspertu grupa un četru dažādu līguma organizāciju pārstāvji aicināja atsaukt Eiropas Savienības rekomendāciju, jo tika norādīts, ka šeit tiek samazinātas procesuālās garantijas un tiek pagarināta um, bērnu un sieviešu aizturēšana, kas, ir pretī, kas runā pretī starptautiskajām konvencijām. Aprīlī es klausījos Libi komitejas sanāksmi par atgriešanas komunikāciju un ļoti daudzi cilvēki šeit komitejā aicināja par to, ka ir jābūt modriem attiecībā uz līgumu pildīšanu. Un tāpat arī tika norādīts, ka Eiropā parādās tendence Uh, vairāk izmantot piespiedu deportāciju, un tas nozīmē, ka mēs atkāpjamies no savām vērtībām. Mēs esam šeit atklājuši vairākus aizsardzības trūkumus. Ir arī vairākas īpašas sadaļas attiecībā uz deportācijas vai atgriešanas izmantošanu. Šeit mēs atsaucamies uz 2014. gada vadlīnijām attiecībā uz cilvēktiesībām. Un šeit tiek mm, iekļautas atsauces uz atzīstiem cilvēktiesību standartiem, un tāpat arī runa par to, kā uh, īstenot jūsu cilvēktiesību apņemšanās. Šeit ir desmit vadlīnijas, un katrai no šīm vadlīnijām ir arī vairākas praktiskas darbības, kuras valstis var veikt, lai nosargātu migrantu tiesības, un šodien es runāšu par divām no tām. Tātad cilvēktiesības eh, atgriešanas vai izsūtīšanas kontekstā un eh, tāpat arī runāšu par sadarbību un koordināciju. Vispirms vad, devītā vadlīnija. Tātad nedrīkst pārkāpt eh, neatgriešanas principu, izraidīšanas principu, tāpat arī jebkura politika uh, Eh, nedrīkst tikt izvērsta tā, ka tiek izmantoti piespiedu pasākumi, ir jānodrošina atbilstoša tiesvedība, bērnu aizsardzība un tā tālāk. Šodien koncentrēšos uz dažiem svarīgākajiem punktiem, jo īpaši uz neatgriešanas principu ir jānorāda, ka tā ir ļoti būtiska norma starptautiskajās tiesībās, un šeit nav runa tikai par bēgļu tiesību ietvaru. Tad, tad Ja persona nevar izmantot eh, patvēru meklētāju statusu, tas nenozīmē, ka šī persona būtu jāizrāda no valsts. Te ir jāņem vērā arī pretspīdzināšanas normas un tāpat arī valstīm ir detalizēti jāizskata katras personas konkrēti apstākļi. Ir jānodrošinās, lai eh, šīs personas netiktu pakļautas spīdzināšanai, sliktai attieksmei vai jebkādam kaitējumam eh, atgriešanas gadījumā. Uh, uz uh, valsti, kas nav to uzturēšanās vieta. Ja ir runa par procesuālām tiesībām, tad valstīm ir jānodrošina, minim, jānodrošina minimālā tiesiskā aizsardzība, tā skaitā tiesības uh, apstrīdēt uh, izsūtīšanas lēmumu, un tāpat arī ir jāparedz pietiekams laiks šī lēmuma apsūdzēšanai, jo uh, Eh, šeit nav runa tikai par principiālām tiesībām, bet par praktisku iespēju tās izmantot. Tātad te ir runa par valodu, par formātu, mm, personai ir jāsaprot šis lēmums, tāpat arī ir jānodrošina tulku, tulkotāju pakāpojumu par brīvu un tā tālāk. Visām šīm atgriešanas procedūrām ir eh, jābūt pakļautām neatkarīgai izvērtēšanai. Tātad eh, iestādēm, kas ir uh, absolūti neatkarīgas un kas neveic atgriešanas procedūras, uzrauga to, vai visi noteikumi tiek ievēroti, tātad neatkarīga uzraudzība. Tagad desmitā vadlīnija sadarbības uh, un koordinācijas darbības. Mēs zinām, ka uh, pārobežu sadarbība ir jābalsta uz cilvēktiesībām, tātad jāparedz konkrētas garantijas, uh, operacionālās garantijas. Pieeja ir jābūt balstītājas cilvēktiesībām, tātad uh, nedrīkst uh, izsūtīt cilvēkus uz valstīm, kas uh, nepilda cilvēktiesības. Un uh, šeit ir uh, jāiesaista arī uh, cilvēktiesību aizsardzības uh, mm, spēlētāji. Tad, tad uh, migrācijas iestādes nedrīkst darboties bez aizsardzības mandāta. Ir ļoti būtiski, lai sadarbības līkumu Eh, pildītāji ievērotu cilvēktiesību uh, līgumus. Sadarbības līgumi kā tādi ir eh, ļoti strikti jākontrolē, un tas savukārt ir jādara neatkarīgām uzraudzības iestādēm, lai varētu nodrošināt, ka šie līgumi patiešām atbilst cilvēktiesībām. Tagad daži secinājumi un rekomendācijas. Es vēlējos izcelt, jo īpaši um, kontroli un atbildīgumu, tāpat arī to, ka neatgriešanas princips ir jāievēro. Mums vajadzētu panākt, lai Eiropas ietvers būtu šīs uh, zemākās iespējamās uh, mm, līnijas, nevis augstākās. Nevajadzētu būt tā, ka mēs aizsargājam tikai bērna dzīvību. Mums ir jādomā par uh, cilvēku cieņu un to, lai šī, šie standarti būtu daudz augstāki. Uh, Mums ir jāapskatās, kas ir rakstīts eh, Lisabonas līguma 21. pāntā. Jums ir jāmēģina pildīt eh, šīs, eh, šajā pāntā iekļautās vērtības. Lielas paldies! Lielas paldies! Ļoti svarīgs temats. Mums nav pietiekam daudz laika. Ir pieteikušies runāt tikai divi runātāji. Džīna Lamberta un Kristīna Veržijā. Vai kāds vēl vēlas izteikties? Nu labi, tad būs tikai divi runātāji. Pirmā Džīna. Lielas paldies! Es vēlos uzdot tikai jautājumus. Pirmā kārtām tika izdarīta atsauce vairākās prezentācijās uz to, kā ir jāveic identifikācija, sagatavojoties atpakaļ nosūtīšanai. Kā jūs zināt, valstu viedokļi par to atšķiras. Gribēju jautāt par to, vai visām dalību valstīm ir bezvalstiskuma procedūra. Ir e, dažādi argumenti, lai noteiktu, vai cilvēki ir pavalstnieki vai nē. Piemēram, šeit es gribētu pieminēt uh, Uh, rohingus Bangladešā, tātad uh, bieži vien rohingus Bangladešā neuzskata par bangladešiešiem, tad īsnībā viņiem nav savas valsts. Vai dalību valstīm ir šādas konkrētas bezvalstiskuma procedūras, kas ņemt vērā šīs reālās problēmas? Varbūt tās nav mm, pašas galvenās problēmas, bet uh, jebkurā gadījumā tās ir lielas problēmas. Tagad par pašu atgriešanu. Mēs dzirdējām, ka vajadzētu panākt, lai Eiropas uh, amatpersonas būtu šajās lidmašīnās, un par to mēs arī iestājāmies tad, kad mēs strādājām pie atgriešanas direktīvas, bet Ko paneļa dalībnieki uzskata par tādu ilgtspējīgu atpakaļ nosūtīšanu un kādu kontroli tiek veikta? Viena daļa no patvēruma procedūras, kurā mēs vispār nepievēršam uzmanību, ir, kas notiek ar šiem cilvēkiem, kuriem nepiešķir patvērumu. Tad, tad mums ir arī jāpārliecinās, vai esam pieņēmuši pareizo lēmumu. Uh, vai mums ir eh, kaut kādas iespējas kontrolēt, eh, kas notiek ar cilvēkiem, kas tiek nosūtīti atpakaļ. Tāpat arī ir jānodrošina pietiekami kvalitatīva brīvprātīgas atgriešanās eh, kontrole. Un par atpakaļ iebraukšanas aizliegumu, manuprāt, tā bija viss. Uh, sarežģītākā, vissmagākā atpakaļ nosūtīšanas direktīvas daļa, vai mēs esam izvērtējuši, kā tas ir reāli ietekmēs cilvēku dzīvi. Jūs pieminējāt efektīvu kontroli. Ko tas īsti nozīmētu? Paldies! Man ir arī virkni citu jautājumu, bet varbūt uzdošu tos um, kādu citu reizi. Nu, jebkurā ja gadījumā uzdevāt jau gan daudz jautājumu, Džīna. Dēt <clears throat> Marija Kristīne. Merci. Paldies, priekšādātāji! Un paldies arī mūsu runātājiem. Jo īpaši gribētu pateikties Luisa kungām, sakot, ka viņam pašam ne neradās nekādas grūtības ierasties Briselē. Es domāju, ka tam mums vajadzētu pievērst uzmanību, runājot par migrācijas politiku. Visiem cilvēkiem nav vienādas tiesības uz mobilitāti. Es eh, vēlreiz atkārtošu to, ko jau iepriekš minēju. Viena trešā daļa no pasaules iedzīvotājiem drīkst brīvi pārvietoties, bet divām trešdaļām ir jāpaliek savās valstīs, un te tiek neņemta vērā uh, prasība, kas ir iekļauta universālajā cilvēkties deklarācijā, proti 13. pantā. Tagad es eh, gribētu runāt par cilvēktiesībām un par konvencijām, kurām visas dalībvalstis ir pievienojušās. Tātad, protams, šeit ir izņēmums attiecībā uz uh, migrantu konvenciju, kas nav parakstīta, jo uh, tur ir norādīts, ka visiem migrantiem ir uh, tiesības, neskatoties uz viņu statusu. Un tagad atgriezīšos pie atpakaļ nosūtīšanas politikas. Degierīgungs mums teica, ka pastāvot uh, problēmas, tāpēc, ka esot uh, ļoti liela starpība starp uh, patvērumā um, meklētāju skaitu un to personu skaitu, kuriem ir piešķirts starptautiskās aizsardzības status. Uh, Es īsti nezinu, kas ir šī lielā starpība. Es vienkārši jums norādīšu, ka 61% no patvēruma pieprasītajiem jau pirmajā instancē iegūst uh, sabiedriskās aizsardzības statusu. Tad, tad, tad tas ir vidēji divas trešdaļas, un tam vēl ir jāpievieno 17 papildu procenti, kas šīs tiesības iegūst um, augstākajās instancēs. Tātad šeit nav pārāk lielas atšķirības, bet atšķirības ir ļoti lielas starp dalībvalstīm, jo vidējais rādītājs ir 8%, Ungārija pārsteigums un uh, vairāk nekā 80% vairākās citās dalībvalstīs. Tātad šeit mums parādās uh, problēma pēc būtības. Uh, Es pati varbūt tieši pie tā nestrādāju, varbūt mums vajadzētu nodrošināt kaut kādu harmonizāciju, bet tas šīs problēmas neatrisinās. Es eh, domāju, ka mēs šeit pieļaujam, ka mūsu dalībvalstis pārkāpj eh, starptautiskās tiesības. Pastāv ļoti lielas eh, atšķirības. Nav jau tā, ka patvēruma meklētāji uzreiz kļūst par uh, um, ekonomiskiem migrantiem. Mums vajadzētu pievērsties šiem jautājumiem, jo pretējā gadījumā mēs turpināsim pārkāpt starptautiskās tiesības. Tagad vēlos uzdot jautājumu jums abiem, gan komisijai, gan Frontex. Uh, kādā veidā šī atpakaļ nosūtīšanas politika varētu tikt īstenota, respektējot starptautiskās tiesības? Kā varētu nodrošināt, lai nenotiek kolektīva izraidīšana? Uh, Tad, kad es paskatos uz to, ko jūs prasāt no dalību valstīm, tad es gribētu īsti saprast, ko jūs ar to domājat. Kā var nodrošināt, lai šīs izmeklēšanas būtu individuālas, kā nodrošināt, lai visas tiesību kopums tiek ievērots, kā nodrošināt, lai visas procesuālās garantijas ir paredzētas un lai eh, sensitīvas personas netiek nosūtītas atpakaļ un nesiet nos, netiek nosūtītas uz eh, tādām valstīm, kur uh, Uh, cilvēktiesības uh, ir apdraudētas, kur notiek spīdzināšana un tā tālāk. Tātad, kā nodrošināt, lai visi starptautisko līgumu teksti tiktu ievēroti? Es jums piekrītu, kad jūs sakāt, ka migrācijas pārvaldība nedrīkst aprobežoties tikai ar atpakaļnosūtīšanas politiku, bet ko tas īsti nozīmē jums un Frontex aģentūrai? Uh, Jā, protams, mums ir vajadzīga līdzsvarot migrācijas politika attiecībā uz Āfrikas politiku. Pilnībā piekrītu, bet lūdzu parādiet, kā jūs tieši rīkojaties. Un beigās es šeit atgriežos pie Sofijas Intveldes sākumā uzdotā jautājuma. Kā Eiropas parlaments varētu nodrošināt, lai šajā politikā mēs, Libe komiteja, varētu panākt to, ka tiek ievērots eh, tiesiskais process un uh, Ehm, tiek nodrošinātas visas garantijas. Tā ir mūsu atbildība. Gal galā mums ir jāievēro šīs starptautiskās konvencijas. Mēs visu laiku uz to norādām, bet gribētu zināt konkrēti, kā mēs eh, pildām savus pienākumus attiecībā pret eh, pārējām Eiropas institūcijām. Okay, um, nu tad vispirms dosim vārdu Dodoračs kungam. Mums um, jābeidz pēc minūtēm 15. Uh, eh, tulku ierobežotā la darba laika dēļ. Bet, nu, tad varbūt tāpēc īsas atbildes. Nu, paldies par jautājumiem, izteikšos īsi. Pirmais jautājums bija par bezvalstiskumu principu. Jā, bezvalstiskums ir kaut kas tāds, par ko nav, e, par ko nav ES kompetences vai ietvaru. Mēs paļaujamies uz dalību valstu ietvaru. Pārsvarā dalību valstīs ir tiesību akti, kas nosēdz bezvalstiskumu, bet identifikācijas procesā, ko veicam kā daļu no atpakaļ nosūtīšanas procedūras, nav, ir paredzēts, ka nav tādas atpakaļsošanas, kur varētu notikt neidentificējot konkrēto cilvēku. Un tas ir kā papildus garantija. Ilgtspējība atpakaļ nosūtīšanā. Nu, šai gadījumā mums jāskatās uz diviem atšķirīgiem aspektiem. Pirmām kārtām atpakaļnosiešanas process, process pats ir tāds, kas tiek no, novērots gan uh, saskaņā ar nacionālām procedūrām, gan arī visaptvarošs mandāts, ko nesen saņēma Frontex um, sava, savā šajā lomas daļā. Un tad, kad šis nosūtītājs atpakaļ ierodas sav, atpakaļ savā izcelsmes valstī, tad ir šobrīd tāda lieta, kurā tiek veiktas investīcijas vairāk, vairāk jebkārt iepriekš. Tātad ne tikai tas ir koncentrēts uz šiem atpakaļ nosūtītiem, bet uz kopienām attīstības fondos tiek piešķirt līdzekļi reintegrācijai. Nu, cik lielā mērā vien varam, tad šobrīd tieši investējam tajās kopienās, kurās atpakaļ ierodas šie atpakaļ nosūtītie, lai palīdzētu viņiem reintegrēties Tāpat arī investējam programmās, kas saistīts ar uzraudzību, 6 līdz 12 mēnešus tiek uzraudzīti šie cilvēki, kas atgriež kopienās, lai pārliecinātos, ka šis at atpakaļ nosūtīšanas atgriešanās process tiek attiecīgi arī īstenots. Efektivitāte. Uh, Jā, mm, sakājam līdz 6. Mm, decembrī, kā jau teicu, būs tādas mm, aiz aizklētām um, durvīm diskusijas. Ševal misijas um, Domāju, ka svarīgi atzīmēt arī šeit Eiropas kopienu tiesu nolēmumu šīs vasaras sākumā konkrētāk par ieceļošanas aizliegumiem un to, kā dalībvalstīm šie noteikumi interpretējami. Un pēdējais jautājums par to, kā pārliecināties, ka atpakaļ nosūtīšana notiek respektējot cilvēktiesības. Um, mūsu tiesību aktos. Nu, es domāju, ka masu deportācija patīk šāds vārds lietots. Nu, svarīgi teikt, ka mums nav pieņemams šis masu deportācijas, es atpakaļ nosūtīšanas politikas ietvaros. Nē, nekas tāds nenotiek, jo katra atpakaļ nosūtīšana pamatojas uz konkrētu individuālu lēmumu, kura pamatā savukārt ir individuāls izvērtējums attiecībā uz katru konkrētu individuālu lietu. Tātad kolektīvi šādi lēmumi netiek pieņemti, masu deportācija nenotiek. Uh, these individual assessments are. Un šie individuālie novērtējumi pēc tam tiek papildināti ar tālāku uzraudzību no tiesu sistēmas, arī to svarīgi atzīmēt. Visi šie atpakaļnosūtīšanas lēmumi nāk kā rezultāts arī tiesu iestāžu līdzdarbībai, kas arī piedāvā tālākas garantijas uh, tiesību ievērošanai. Un tad, kā jau es arī minēju, pastāv arī tāda ļoti pamatīga uzraudzības sistēma, kas vēl tālāk um, spēt, tiek spēcināta ar šo jauno mandātu, kas piešķirts robežu un krasta apsardzei. Un tas nozīmē, ka visas atpakaļ nosūtīšanas operācijas um, iekļauj uzraudzības procesu, kas ļauj pārliecināties, ka cilvēktiesība aspekti arī dzen tiek nosakti šajā atpakaļ nosūtīšanas procesā. Tāpat arī lielā mērā fokusējamies uh, uz monitoringu šajās ševal misijās, nesam vilcinājušies īstenot arī dažādu veidu izmēģinājumu, projektu pārkāpumu procedūras tajos gadījumos, kad jūtam, ka nav pietiekamas mm, garantijas nodrošināts. Paldies! Ležērī kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja! kas attiecas uz um, plaisu starp pieprasījumiem un noradītajiem pieprasījumiem par patvērumu, un tad cik daudz cilvēki, um, nu tā tad paliek, nu, skat, tas, protams, ir ļoti liels. Nu, pat ja runājam par 61% apstiprināšanu, ja runājam 15. gadā viens miljons personu bija šis, um, nu, 400 tūkstoši tātad šogad. Tā ir, protams, situācija, kas rada bažas. Tās ir personas, kuram līdz ar to nav nekādu tiesību, nav tiesību uz darbu. Un tas nozīmē, ka šīs, šie cilvēki sastopas ar mm, situāciju, ko, kas dalību valstīs nav viegli risināma. Kā komisijas pārstāvs teica, kas attiecas uz tālāko mm, sekošanu tam, vai pamatiesības tiek ievērotas, te grib vēl piemitināt ka vēl ir arī uz, nu, rīcības kodeks eh, gan robežu aģentūrai, gan arī šim atpakaļnosūtīšanas procesam. Nu, respektīvi, tad tiek identificēti, piemēram, noteikti arī nu, veselības stāvoklis šiem cilvēkiem. Arī tas ir daļa no visiem šiem mēriem procesiem 2017. gadā aģentūra nosūtījis 86 pamatiesību novērotājus visās um, šais pasākumos, un aģentūras politika ir pārliecināties, ka tajā brīdī, kad dalība valstis nespēja pašas mm, nosūtīt mm, uzraudzītāju, tad tādā gadījumā aģentūra nu, izmanto savus apvienoto spēkus un sūta šādu Eiropas novērotāju. Un tad, kad šie mm, šie reisi tiek uzskatīti par tādiem īpaši delegātiem, deli, delikātiem, respektīvi dodas uz kaut kādu tādu valsti, kas, nu, ir attālināta no mūsu standartiem, piemēram, tieši cilvēktiesību respektēšanas un cita normu respektēšanas jomā, tad tādā gadījumā mēs pārliecinamies, ka, nu, turpina uz šajos reisos darboties šie novērotāji. Kas attiec uz attīstības politiku? aģentūra un krasta apsardzes aģentūra, nu, šai gadījumā sadarbojas starptautiskas sadar, pastiprināt starptautiskas sadarbības ietvaros. Tās ir valsts, ar ko Eiropas Savienība, protams, ir, ir izstrādājusi šīs, nu, kompakta, un tā mēs tā saucam, politikas. Respektīvi, par šīm valstīm mēs zinām, ka ir arī vēl citi instrumenti, pat ja tas varbūt nav aģentūras mandāta ietvaros vairs, bet ir vēl citi instrumenti, ehm, nu, piemēram, lūk, ekonomikas attīstības instrumenti, ar ko situāciju tālāk var kontrolēt. Paldies, Lūis Kungs, tālāk. Paldies. Gribu pavisam īsi atbildēt attiecībā uz šo ilgspējību papildus absolūtajiem aizliegumam, tie ir, protams, um, šādai nenotsūtīšanai, nu, tas, protams, ir šis nespīdzināšanas princips. Mūsu birojas pie tā strādā, mēs strādājam pie tā, ko saukt par ilgtspējīgu cilvēktiesību jomā februārī par šo tēmu. Nāksim klāj ar zināmiem principiem un vadlīnijām. Uh, Mm, jau esam izteikušies par šo jomu, paudzot to principos rekomendācijās par cilvēktiesībām un šīm riskam pakļautajām situācijām. Un tur mēs sakām, ka ilgtspējība nozīmē to, ka tajā brīdī, kad cilvēks atgriežas, viņš drīkst uh, saņemt nu, vismaz minimālo cilvēktiesību daudzumu, tomēr to starp uh, tiesības uz sociālo atbilstību, adekvātiem dzīves standartiem, cilvēku cilvēku cieņas pilnu darbu un tā tālāk. Tātad, uh, valstīs, kur šādas normas ievērotas netiek, netiek uzskatīts par ilgspējīgām atpakaļ nosūtīšanas valstīm. Nu, viena otra no valsts, uz kurām šobrīd ēs nosūta cilvēkus, nu, varētu atrasties visai strīdīgā situācijā šai ziņā. Un, uh, It īpaši, nu, tas, attiec, protams, attiec ar tām valstīm, kuram šobrīd tiek risināt sarunas par oficiāliem nu, režīmiem. Nu, Lībija, piemēram, kā Lībija vispār var uzskatīt par adekvātu partneri, kas varētu palīdzēt nodrošināt cilvēktiesības un tā tālāk, bet ir arī citas valsts. Nu, tāds precizējums, vēl es domāju, šis masu deportācija jautājums, nu, tā, tā, tā, tā, tā ir mana vaina. Es te minēju šos vārdus savās varās. Es, nemē, es nedomāju masveida izraidīšana, kas ir uh, juridisks termins. Uh, Es vienkārši domāju masveidu un tāda ļoti liela skaita cilvēku iz, uh, nosūtīšana, cilvēki, kuriem ir jādodas atpakaļ, kuriem nav tiesību palikt. Ja mēs runājam par tik daudz cilvēku nosūtīšanu atpakaļ, tas nozīmē, ka šajā sistēmā pašos pamatos kaut kas ir nepareizi. Un tad vienmēr tiek skatīts eh, nu, tikai patvērumu pieprasīšanas sistēma, kā vienīgā sistēma, kas piedāvā tiesības palikt, bet tas nav vienīgais iemesls. Un arī atpakaļ nosūtīšanai nevajadzētu būt vienīgajiem risinājumiem. Ir arī citi, gan politiski, gan praktiski risinājumi, ko iespējams šajā gadījumā meklēt un kas nav saistīti ar līdzīga veida pamatiesību saistībām vai iespējamiem pārkāpumiem, kas saistīti, piemēram, tieši ar šo atpakaļ atpakaļ nosūtīšanu. Bet es domāju, ka tiešām ir jāsturas diezgan lielām aizdomām pret šāda veida lielu cilvēku skaitu, vai nu piespādu, vai brīvprātīgu atpakaļ nosūtīšanu. Arī brīvprātība notiek nu, zem zināmas spiedienu, protams. Tas nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā. Paldies! Paldies visiem trim runātājiem! Lielas paldies arī kolēģiem! Un tiekamies 2.30! Paldies!